dass ähm, Frau Andrula. Andrula Vasiljo, kas kādreiz bija veselības komisāra, viņa nu jau ir klāt, un tagad viņa ir piešķirts jauns portfelis. Barozo kungs, komisijas prezidents, viņai piešķīra iespēju pārņemt kultūras daudzvalodības jauniešu jautājumu portfeli, un tagad vēlos jums atgādināt, ka mums ir ļoti strikti noteikumi attiecībā. Es nolasīšu. Parlaments izvērtē komisi komisāra kandidātu, un tad mēs izskatīsim, vai šī persona ir spējīga darboties šajā jomā, un vai šī persona ir neatkarīga, un var un prot strādāt atbilstošā jomā. Mēs pārbaudīsim, vai personai ir pietiekams zināšanas un vai Tā prot labi izklāstīt savu viedokli. Komisārs Kunze atbildēja rakstiski uz pieciem jautājumiem, un jums šī informācija ir pieejama jūsu dokumentos. Un jūs varat pārlasīt šīs atbildes, kā arī iepazīties ar komisārs kandidātes uh, dzīves gājumu. Un mēs organizēsim mūsu uzdevumu šādi. Vispirms izteiksies kandidāts kundze, tad būs kultūras komitejas koordinatori, katrs varēs uzdot vienu jautājumu. E, Zonī kunga vietā būs Messeršmīta kungs, tad varēs izteikties pārējie deputāti, kas strādā kultūras komitejā, un katram ir piešķirts savs laiks. Tur ir sadalīts pa politiskajām grupām. Jūs varat arī paskatīties, kādā veidā notika sadalījums pa politiskajām grupām. Mēs izmantojam dehonta sistēmu. Un pēc tam arī sociālo lietu un nodarbinātības komitejas deputāti varēs uzdot dažus jautājumus. Mēs uzskatām nodarbinātības komiteju par interesēto komiteju, jo viņiem ir īpaša interese par arodizglītību. Tad būs arī itre komitejas deputāti, kuri arī varēs uzdot dažus jautājumus, un tad pēc tam Vasilijo kundze varēs beigās vēl pateikt dažus nobeigumu vārdus. Jautājumiem un atbildēm katrai ir paredzēts piecas minūtes, un mēs to darīsim. Vispirms viena minūte jautājumam, divas minūtes komisārs kom kandidāts atbildēji, tad ir iespēja uzdot papildu jautājumu, vēl viena minūte, un tad vēl viena minūte tiek piešķirta kandidācei, lai viņa varētu rēģēt. Atgādināšu jums, ka mums ir nepieciešams ļoti strikti pieturēties pie laika. Lūdzu, uzdodiet jautājumus lakoniski. Es būšu ļoti strikta. Es redzēju, ka kolēģi, kas vada citu klausīšanas, arī ir ļoti strikti. Līdz ar to, ja jūs izteik, izteiksieties pārāk gari, es jums vienkārši uh, nospiedīšu savu mikrofonu un tad. Uh, jūs nevarēsiet atbilstoši turpināt. Un ļoti jauka, ka mums tagad ir pārstāvēts visas valodas, jo mums ir visu valodu tulki. Un tagad, Vasilijo kundze, es jums dodu vārdu, lai jūs varētu teikt savus ievadvārdus. Paldies! Κυρία Πρόεδρε, έντιμα μέλη, οι ακροάσεις των υποψηφίων επί... Labdien visiem! Šī man ir iespēja izteikties uh, deputātu priekšā. Man ir īpaša, īpaša iespēja piedalīties uzklāstīšanas procesā jau otro reizi. Es kā veselības komisāri ieguvu diezgan labas zināšanas un pieredze, un esmu ļoti gandarīta, ka Barozo man piedāvāja arī citu portfeli uh, jauniešu lietu, izglītības, kultūras un daudzvalodības. Šīs portfelis ir tas, kas palīdz mūsu iedzīvotēm kļūt tuvākiem Eiropas Savienībai. Šī ir iespēja tā, lai varētu mūsu iedzīvotājiem piedāvāt veiksmīgāku sadarbību. Un es pastāstīšu vispirms, pastāstīšu, kā es sāku strādāt šajā jomā. Pirms mēneša Uh, es uzklausīju interesantu diskusiju starp Kipras, Kipras un Somijas vidusskolniekiem. Uh, tas tā bija pārraida Kipras rādio, un šie jaunieši bija pabeiguši komēnijus programmas ietveros kopīgo projektu. Viņiem bija milzīgs entuziasms par savu pieredzi un par to, ko viņi ir panākuši, un viņi teica, uh, ka šādā veidā viņi varēja ne tikai saprast, kādas viņiem ir atšķirības, bet arī to, kas viņus vieno. Un tas arī ir būtiskākais mūsu kopējā Eiropas projektā. Mums ir jāskatās, kur mēs atšķirāmies, bet arī kur mēs varam būt vienoti. Un šeit vidusskolēnu pieredze, manuprāt, ir ļoti veiksmīga, un tā parāda, kā mēs visi varam tiekties uz šo pašu mērķi. Esmu ļoti gandarīta par iespēju jums sadarboties Mums ir nepieciešams uzlabot iedzīvotāju izglītību un apmācību, un it īpaši ir jāliek akcents uz specializāciju, tā lai mūsdienu ekonomika varētu gūt maksimālu labumu. Un šeit ir jāatcerās, ka joprojām ir krīze, un šī krīze ir jāapkaro. Mums ir jāizšķirās arī par jauniešu mobilitāti un ir nepieciešams arī izšķirties par tādu pieju, kas veicinātu radošumu un kultūras attīstību un kas būtu individuāli. Un tagad turpināšu angliski. Mums ir jāmāk konkurēt veiksmīgi jaunajā pasaules ekonomikā. Mums ir jāuzrāda labākie rezultāti gan pētījumos, gan novatoriskās iestrādēs. Mums ir jāuzrāda jābruņo mūsu jaunieši, lai viņi varētu iegūt augsta līmeņa iemans un prasmes. Nu, tas mums ir jāpanāk, uzlabojot izglītības standartu. Augstākā izglītība ir ļoti svarīga. Neraugoties uz šo progresu, kas ir panākts Boloņas procesa ietvaros, tomēr mūsu universitātes bieži vien atpaliek no labākajām pasaulē. Tāpēc arī jāmodernizē ir arod izglītība un arī profesionāla apmācība. Jāstiprina arī skolotāja apmācība, jo labi skolotāji joprojām ir faktors numur viens uh, skolēnu veiksmes uh, nodrošināšanā. Jaunās ekonomikas Eh, ieguvumi ir jāsadala līdzvērtīgi, ja mēs gribam iziet ārā no recesijas un izveidot zaļāku, viedāku un uz zināšanām balstītu sabiedrību. Tas nozīmē, ka uh, Mums ir aktīvi jārisina sekojušas situācijas. Katrs sastais jaunietis atstāja skolu pirms tās pabeigšanas. Katrs, 15, katrs piektais 15-gadīgais ir ar sliktām lasīt prasmes iemaņām. Un 80 miljonu cilvēku, kas, kas cīnās par izdzīvošanu, ir tiem ir tikai ļoti primitīvs iemaņas. Tāpēc ir jāuzlabo izglītība, lai varētu izmantot arī jaunās iespējas, kas parādīsies pēc krīzes. Es ceru uz jūsu atbalstu, arī ceru, ka jūs palīdzēsiet nodrošināt Eiropas budžeta resursus izglītībai, apmācībai. Šajā ziņā ir jāreiknās arī ar Nacionālo valdību, reģionālo iestāžu un privātā sektora atbalstu piedāvātā Eiropas Savienības stratēģija līdz 2020. gadam. Tā atzīmē izglītību apmācību kā centrālo jautājumu, kas ir nepieciešams, lai tālāk veidot ilgspējīgu no zināšanām balstītu ekonomiku. Es eh, gribu izmantot Eiropas Inovāciju un Tehnoloģijas institūtu, kā arī Marijas Kirī rīcības. Es gribu izmantot Erasmus Mundus programmu, lai dot jaunu enerģiju un arī modernizētu augstāko izglītību un lai veidotu uh, Eiropas tēlu pievilcīgāku studijām un pētījumiem. Es gribu ar jums diskutēt par to, kā mēs varētu palīdzēt Eiropas tehnoloģiju un inovāciju institūtam augt vēl tālāk un kā tas varētu <clears throat> kļūt par tā, tā kā flagmani Eiropas eh, nākotnē. Par Marijas Kirī programmu. Šīs programmas ietveros ir paredzēts strādāt pie Eiropas augstākās izglītības un pētījumu jomas eh, izveidas. Uh, ir paredzēts strādāt kopā ar pētniekiem, studentiem, ir paredzēts nodrošināt to brīvu pārvietošanos pār robežām, un mēs gribam izmantot transnacionālo pieredzi un transformēt to jaunos novatoriskos sasniegumos. Tad mums ir jāsakārto arī mūsu Use on the Move iniciatīva. Mēs uzskatām, ka mobilitāte studentu vidū ir ļoti svarīga, tā palīdz veicināt iemaņu radīšanu, kā nodrošināt augstāks nodarbinātības rādītājs. Mūsu mērķis ir piedāvāt visiem Eiropas jauniešiem, neatkarīgi no tā, kādu studiju ceļu tie ir izvēlējušies. Mēs gribam piedāvāt iespēju iegūt personiskās un arī darba iemaņas caur apmācības mobilēm programmām. Mūsu studentiem ir tīpaši eh, tiem, kas mācās, kā arī skolotājiem, ir jāgūst <clears throat> ieguvumi no mobilitātes eh, daudz plašāk kā līdz šim. Eh, tāpēc es jau šajā vasarā plānoju nāk klajā ar jaunu iniciatīvu, kas papildinās jauniešu mobilitātes programmu, tā kā pieprasījis ir prezidents Barozo eh, politiskajās vadlīnijās. Šī jaunā jauniešu mobilitātes iniciatīva, tā stiprinās starpkultūru dialogu, arī veicinās kultūras daudzveidību, attīstību un daudzvalodu mācību. Es vēlos priekšsēdētājs kundze, izmantojot savu almatu, sekmēt Eiropas vērtību tālāk virzību un arī īstenot inovācijas. Tas viss ir saistīts gan ar radošo garu Eiropas Savienībā, gan arī ar, ar eh, nacionālajām vērtībām, kas dod uh, Eiropas Savienības pilsoņiem izteikties, izpausties dažādās jomās. Kad jaunā komisija tiks eh, apstiprināta, tad es eh, esmu gatava nākošo piecu gadu laikā sadarboties ar eh, citām dalībvalstīm Eiropas kultūras jomā, piešķirot lielāku redzamību tām jomām, kas iemieso Eiropas ideālus. Eiropa ir daudz vairāk kā tikai ekonomisks un politisks dabas projekts. Tas ir projekts, kura mērķis ir saglabāt un stiprināt mūsu kultūras dažādību un mūsu vērtības. Es esmu gandarīta par to, ka priekšstādātājs ir stiprinājis eh, šo portfeli izmantojot medija programmu. Šī medija programma konkretizē Eiropas Savienības apņemšanās kopienas darbībai ir jānodrošina Eiropas kultūras dažādība, dažādu jomu konkurēt spēja starptautiskajā tirgu un Eiropas ekonomiskā izaugsme. Tas ir mūsu izaicinājums. Un mums jo īpaši ir jāņem vērā digitālo tehnoloģiju ietekme uz kino. Un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai Eiropas kino kļūtu populārāks visā pasaulē. Un tādā veidā es arī ieguldīšu, sniegšu savu ieguldījumu valodas dažā daudzveidības un kultūras daudzveidības nodrošināšanā. Šīs vērtības, kas raksturo mūsu savienību, ir jānes tālāk visā mūsdienu pasaulē. Apvienoto nāciju organizācijas UNESCO konvencija sniedz mums stabilu pamatu lai mēs savu progresu varētu sniegt tālāk. Bet, manuprāt, mēs varam darīt vēl vairāk. Mums ir jānodrošina eh, godīga samaksa māksliniekiem, kas nodrošina kultūras daudzveidību un visu cilvēku brīvu pieeju šīm kultūras vērtībām. Es esmu līdz ar to paredzējusi cieši sadarboties ar maniem kolēģiem komisāriem, lai nodrošinātu šo līdzsvaru. Un es, protams, arī atbalstīšu daudzvalodību, valodu apgūšanu, kas vairo mūsu konkurētspēju spēju un arī nodrošina kultūras daudzveidību nākotnē. Desmit minūtes, diemžēl, jau ir pagājušas. Man jābūt mazliet nepieklājīgai, bet ko lai dara? Mums ir ļoti maz laika. Un tagad, cienījamie kolēģi no kultūras komitejas, es būšu ļoti strikta. Skuriela kungs, skurie kungs, jums ir viena minūte. Grazie. Nel salutarle, nel darle il benvenuto, onorevole Vassiliju. Jo... Paldies, es arī gribētu sveikt Vasiljo kundzi. Un es gribētu uzdot jautājumu par vienu aspektu, ko kundze jau pieminēja savā runā. Proti, es gribētu parunāt par šo programmu, par ko runāja Vasilija kundze, tātad jauniešu mobilitātes programma, jauniešu kustībā. Uh, un vai ir iespējams šo programmu koordinēt veiksmīgi ar jau tagad esošo daudzgadu programmu, vai mēs varēsim veicināt vēl vairāk apmaiņu un arī izglītību jauniešiem visā Eiropā, un eh, kandidāts kundze, kādi būs jūsu praktiskie pasākumi, ko darīsiet jūs, lai padarītu šo programmu vēl efektīvāku? It īpaši ņemot vērā šo brīvprātīgo dienestu, kas eksistē Eiropā kas ir daļa no šī projekta. 11. gads, nākamais gads ir arī brīvprātīgu gads Eiropā. Lūdzu, komisārs, kandidāts kundze. Šī programma jauniešu kustībā, Youth on the Move, ir kaut kas tāds, pie kuras mēs strādāsim un arī centīsimies vienkāršo darbu šeit. Tad, kad es studēju uzdevumu šajā portfelī, es biju pārsteigt redzot šo milzīgo uh, programmu gūzmu, ka ir dažādi termini, dažādi nosaukumi, dažādi vārdi, un dažkārt visi šie termini, visas šīs programmas ir mulsinošas. Nav saprotams, ir tīpaši jauniešiem, kas grib izmantot priekšrocības, kas izriet no viens vai otras programmas. Tad faktiski, tad, kad mēs sākām šo programmu, šo iniciatīvu jaunieši eh, kustībā, mēs noteikti strādāsim pie šīs iniciatīvas kopā ar jums, noteikti ņemsim vērā visus jūsu idejas. Uh, Šeit mēs ņemsim vērā jauniešu mobilitāti jau sākot no skolas sola līdz pat zinātniskās pētniecības fāzei. Ņemsim vērā arī kultūru, sportu, paplišināsim arī tātad disciplīnu ziņā. Un šis jautājums par brīvprātīgo ieguldījumu kļūst ļoti aktuāls. Mēs uzskatām, ka brīvprātīgā attieksme, brīvprātīgie darbinieki noteikti palīdz jauniešiem uh, gūt labāku pieredzi. Līdz ar to jaunieši apgūst vairāk zināšanas, ko vēlāk izmanto savā dzīvē. Faktiski varētu teikt, ka mums būs šī politika mobilitātei jauniešiem, bet šeit ir jāņem vērā arī pieaugušie, jo mums jāsarādā ne tikai ar jauniešiem, bet arī ar pieaugušiem. Tad, kad mēs runājam par mūža izglītību, izglītošanos visa mūža garumā, tad šāda veida izglītošanās nebeidzās līdz ar skolas pabeigšanu, arī nebeidzās līdz ar darba vietas atrašanu. Mums ir jāturpina mācīties visu mūžu garumā, jo izaicinājumi tiešām ir lieli, un mums ir jādod pilnīgi visiem arī pensionāriem iespēju paplašināt savas zināšanas, apgūt jaunas pieredzes, un līdz pašiem dzīves mūžu gadiem jādod darb, darbs. Kurie, kungs, jums ir iespēja uzdot papildu jautājumu? Tikai paskaidrošu savu jautājumu. Es runāju par konkrētu programmu. Es šajā programmā ir plāno strādāt ar skolām, ar universitātēm, tālāk eh, ar gadiem pēc universitātes eh, darba vietu iegūšanu. Vai mēs varam kaut kādā veidā informēt Eiropu kopumā par šo te sistēmu? Atbildi. Tiešām tas ir tāds tā kā ķēdes eh, attīstības variants, sākam mēs ar skolas soli, pamatskolu. Un beidzam jau ar gadiem, kad eh, bijušais students ir ieguvis darba vietu. Mēs gribam šo ķēdi stiprināt, mēs gribam, lai visi posmi būtu vienlīdz spēcīgi, stipri, jo Mm, nevarētu stiprināt tikai vienu ķēdes posmu, pārējos atstāt vājus, ir nepieciešams pilnīgi visus posmus stiprināt. Mēs strādāsim ar zaļo grāmatu, mēs analizēsim barjeras mobilitātei, mums ir jālikvidē šie šķēršļi, šīs barjeras, tāpēc, ka mēs gribam dot iespējas pilnīgi visiem, lai visi varētu gūt labumu no mobilitātes iespējām. Yes, thank you, Chair, and welcome. Paldies, nākamais jautājums. Uh, Hannibal kundze. Es pārstāvu sociālistu un demokrātu grupu, un gadu gaitā mēs esam vērsušies pie komisijas, aicinot likt pilsoņu intereses 2020 stratēģijas centrā, ir tīpaši šajā ļoti sarežģītajā ekonomiskajā periodā. Un vai jūs man piekritīsiet tā ziņā, ka Eiropas 2020 stratēģijā ir jāiekļauj ļoti spēcīga sociālā dimensija? es personīgi tā uzskatu, un kāds ir jūsu viedoklis, vai tādā veidā mēs nevarēsim efektīvāk cīnīties pret nabadzību, sociālo iztumšanu. Un vai jūs nevarētu lūdzu pastāstīt konkrēti, kā jūs domājat strādāt ar sociālo integrāciju, ne tikai izglītības laukā, bet plašāk, kā jūs varētu uzlabot tieši apmācību un kā tas varētu integrācijai palīdzēt, lūdzu atbildi. Mana atbilde jums ir šāda. Es teiktu, jā, es noteikti atbalstu šo sociālās iekļaušanās, sociālās integrācijas aspektu. Visiem ir jābūt iekļautiem. Un tad, kad mēs runājam par to, ka jādod jauniešiem jauns iespējas, ka cilvēkiem vispār ir jādod iespējas, vienmēr ir jāpasvitro Tas, ka mums ir jauniešu grupas, ir neaizsargātās e, cilvēku grupas, teiksim, imigrantu ģimenes, ir arī bērni, kas ir auguši ģimenēs, kur vecāki varbūt nav guvuši īpaši liela izglītība, nav neviena, kas viņiem palīdz, un jādomā tieši par šādām neaizsargātām grupām, lai ietvertu pilnīgi visus. Un mēs nevaram runāt tikai par formālo izglītību. Formālā izglītība ir ļoti laba lieta, tā ir nepieciešama, bet mums ir jāpaplašina mūsu pieeja arī citām izglītības formās, formām jāietver neformālā izglītība. Un, protams, ir jāuzlabo arī valodu apguve. Jo daudz valodu zināšana tas ir atkal instruments, kas palīdz atrast labākas nodarbinātības iespējas. Šeit atkal mēs redzam saikni ar nodarbinātību. Mēs gribam dot vislabākās iespējas mūsu jauniešiem. I mean, I Jā, es pilnīgi piekrītu jūsu aspektam par valodām, bet es eh, runāju par sociālo dimensiju, par šo nodarbinātību. Kādi jūsuprāt šie pasākumi, par kuriem jūs runājam, kā tie varētu novest pie tā, ka cilvēki būtu mazāk sociāli izslēgti no sabiedrības? Vasilīju kundze, saskaņā ar mūsu pētījumiem. Eiropas saviedrībā apmēram 50% no mūsu universitāšu absolventiem ir bez darba, un mums ir jānovērtē, kāpēc. Dažās valstīs šis skaitlis sasniedz pat 80%, kas ir tam par cēloni. Līdz ar to mums ir jāapvieno prasmes un zināšanas ar nodarbinātības jomu. Nav nekāda labuma no tā, ka mums ir universitāšu absolventi, uh, kuri nevar atrast darbu. Tāpēc mēs eh, veiksim pētījumu, un no tā tad mēs secināsim, kādi pasākumi mums jāveic, lai mēs jaunatnēji varētu nodrošināt eh, profesionālo apmācību, lai jaunatni varētu rast darbu. Es ļoti labi zinu, ka mums ir pārāk maz eh, ārstu un meidmāsu, uh, Un tāpēc būtu ļoti piemēroti iedrošināt jaunus cilvēkus nodarboties ar šiem darbiem. Takula kungs. Komisāra samata kandidāte, es pateicos par jūsu prezentāciju. Kā jūs zināt, Eiropas Savienībā ir dažādas izglītības sistēmas. Saskarā ar pīzes rezultātiem ir daudz, ir liela dažādība rezultātu ziņā. Tāpēc ir svarīgi, lai jūsu īstenotā sadarbība uzlabotu šo līmeni Un kā jūs domājat, kā, kādus pasākumus jūs esat paredzējis veikt, lai dalībvalsts no tā gūtu labību? Lūdzu, Vasilija Kunze, jums atbildi. Atbildi. Jā, protams, jūs ļoti labi zināt, ka mums nevar būt unificēta izglītības sistēmai, saskaņot izglītības sistēmu. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam iedrošināt, um, veicināt to, ka dalība valstis sadarbojas, un tas notiek arī ar mūsu programmas starpniecību. Un pēdējo gada laikā tas ir arī īstenots. Mēs vēl neesam sasnieguši pilnību, taču mēs ejam pareizajā virzienā. Es domāju, izveidojot standārtus, mēs ne tikai pakļaujam dalībvalsts kaut kādam konkrētam procesam, bet arī ierādām tam vadlīnijas, un tādā veidā arī var secināt, kur ir vājie punkti, tie dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgi. Un tāpēc katrā konkrētajā gadījumā mums ir jāraugās, kādi ir re pētījuma rezultāti un ko mēs varam darīt lietas labā. Vasilija kundzei saka priekšstādātāja, jūsu laiks ir beidzies. Vai... Atvainojiet, atvainojiet, jums vēl ir laiks. Jums ir laiks. Es atvainojos, saka priekšstādātāji. Vasiliju kundze turpina. Es zinu, kad eh, notika lielā paplašināšanās. Mums izglītības sistēmā bija daudz trūkumu, tāpat kā arī citās nozarēs. Un tagad eh, mēs esam devuši iespēju jaunajām dalībvalstīm uzlabot to izglītības sistēmas. Mums ir labi paraugi šeit, piemēram, Slovenija kurai bija ļoti vāja izglītības sistēma, ir izmantojis mūsu programmas un mūsu sniegto atbalstu. Un tagad mēs redzam milzīgu uzlabojumu šajā valstī. Un līdz ar to mēs varam paraudzīties, ko katra valsts ir darījusi un uzlabot visu dalībvalsts situāciju. Paldies! Papildu jautājums no Takulas kunga. Uh, Paldies. Es e, domāju, ka visi saprot, cik svarīga ir izglītības loma. Un e, tās loma, loma nedrīkst novērtēt par zemu. Vai jūs e, esat nodomājusi, paredzējusi ieguldīt e, Eiropas Savienības dalību valstu skolotāju izglītošanā? Atbildi ļaujiet man sākt ar to, ka Mēs visi te piekrītam tam, ka skolotāju spējas, apmācība, mācību metodes ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem viņu skolēnu veiksmēji. Un es domāju, mēs to katrs savā personīgā pieredzē esam piedzīvojuši. Pagājuši vakar um, es lasīju kādu rakstu par jaunajām tehnoloģijām. Pārsteidzoši. Tā vietā, lai mums e, tagad būtu pieredze, e, paudžu atšķirības, mums tagad ir šāda veida atšķirības tik pēc pieciem gadiem tehnoloģijas attīstības dēļ, un arī skolotājiem ir jāapgūst jaunā tehnoloģija, piemēram, valodu mācīšanā. Un tas ir pastāvīgs stress. Tātad, tāpēc ir ļoti svarīga sākotnējā izglītība, pastāvīgā, nepārtrauktā izglītība. Un, protams, mums katreiz arī ir jāsniedz ievad kursi, jo bieži vien savas izglītības eh, noslēgumā viņi neapgūst eh, tieši metodas. Paldies! Paldies, Bernārs, Bernārā Batū, lūdzu, vārds jums! Labdien, Vasiliju kundze! Esiet sveicināti! <clears throat> Viena ceturdaļa no jaunajiem eiropiešiem uh, īsti labi neprot lasīt. Un viņiem viņi līdz ar to neizpilda zināmus standārtus. 6 miljoni no jauniešiem katru gadu neizdodas pabeigt skolu. Un tas novad pie nabadzības un pie sociālās e, noslēgtības. Un kādi konkrēti ir jūsu priekšlikumi, lai cilvēkam ir grūtības, lai cilvēki gan jauni, gan mazāk jauni, kuriem ir grūtības, tomēr varētu gūt eh, sekmes. Un saskaņā ar Lisabons līgumu jums ir iespēja palielināt eh, izglītības budžetu. Vai jūs to domājat darīt? Paldies! Vārds jums, Vasilija Kundze, saka priekšsēdētāji. Jā, es zinu, šī ziņojuma, novembrī publicētā ziņojuma informācija. Tajā skaidri atainojas tas fakts, ka mēs neesam sasnieguši 2010. gadam izverzītos mērķus. Taču mums ir jāturpina mūsu iesāktā virzība. Vienīgais veids, kā mēs to varam darīt, mums ir jāuzlabo mūsu izglītības kvalitāti, mūsu bērnu mācību sekmes. Jo mēs visi piekrītam tam, ka ja bērniem nav dzīvē nepieciešamo prasmju, tad viņi nevar gūt panākums dzīvē. Tad, protams, mums ir jādara viss izglītības labā, mums ir jāuzlabo izmantojamās metodas, jo līdz šim tagad eh, jaunie, jauniešus visvairāk piesaist tehnoloģiju. Un viens no iemesliem, kāpēc šī lasīt prasme nav pietiekoši augstā līmenī, ir tas, ka bērni pārāk daudz laika pavada ar pie video spēlēm. Protams, tas nav dabīgi. Vai savā ziņā tas ir dabīgi, bērns piesaist tehnoloģiju. Taču mums ir jāpanāk, lai bērni sāktu interesēties par literatūru, par eh, lasīšanu un tādā veidā uzlabot savas lasīt prasmes. Un eh, līdz ar to arī izmantojot mūsu mobilitātes programmas un citas programmas, mēs varam panākt to, lai bērni uzlabotu savas uh, lasīt prasmu spējas, apmainoties pieredzē ar uh, citu dalībvalsts bērniem. Un te ir, protams, arī svarīga loma skolotāja apmācībai. Un šos aspektus es uzspēšu, uh, uzsvēršu, lai mēs varētu panākt uh, sekmes, un tas būs īpaši arī stratēģija 2020. gadam. Paldies! Papildi jautājums no Benarabatu kundzes puses. Jūs neatbildējāt uh, uz šo jautājumu par budžetu palielināšanu informācijas un izglītības jomā. Atbildi. Protams, es apņemos darīt visu, kas manos spēkos, lai palielinātu šo budžetu, bet jūs zināt, ka tas nav atkarīgs tikai no manis. Es tiešām strā, eh, cīnīšos par lielāku budžetu šai jomā, taču tam man vajadzīgs jūsu atbalsts, protams, man vajadzīgs arī ministru atbalsts. Un man jāsaka, ka mums turpmāk ir jāpaļaujas arī uz citiem partneriem, vietējām un reģionālajām varas iestādēm, tām būtu vairāk jāiegulda šajo, šajā nozarei un arī uz uzņēmēju sabiedrību. Jo jau uzņēmēji ir vairāk apzinās, tad viņi arī būs interesēti investēt. Paldies, Maklāklīna kundze, lūdzu. Esiet sveicināta, kundze. Mans jautājums attiecās uz sporta politiku pēc Lisabons līgumu. Kā jūs plānat īstenot uh, politiku šai ziņā, sākot no pašiem pirmsākumiem? Mums ir jau uh, bijušas iniciatīvas, bet ir arī ļoti akūti jauni izaicinājumi, kā piemēram aptaukošanās. Uh, vai jūs gribat fokusēties uz sporta attīstību jau pašos pirmsākumos, tātad neprofesionālā līmenī un arī profesionālā līmenī? Uh, jo mums ir daudz likumdošanas akti, kur ir runa par eh, profesionāliem sportiem, teiksim, futbolu. Un kā ir ar minoritāriem sportiem? Eh, kā, kā jūs plānot īstenot politiku, kas būtu visaptvaroša, ne tikai fokusēt uz futbolu? Vasilio kundze, es diemžēl nevarēju pabeigt savu ievadrunu, jo tieši ievadrunas beigās es gribēju runāt par sportu. Tieši šī pēdējā daļa ir veltīta sportam. Bet es gribu pasvītrot, ka, manuprāt, sports tiešām ir tāds ieguvums, tāda vajadzība, ko, kas mums jānodrošina pilnīgi visiem. Jo šeit ir jārunā ne tikai par sporta ekonomisko dimensiju, bet arī par sabiedrisko daļu. Šis e, sports jau skolas līmenī pašos pirmsākumos tam ir jākļūst par sporta politikas neatņēmu sastāvdaļu. Jo sports agrā vecumā, tas nodrošina labu veselību. Es, starp citu, nesen piedalījos kāda sporta un jauniešu izglītības konferences organizācijā. Un eh, šai konferencē mēs pasvītrojām, ka sports izglītošanā ir ļoti svarīga sastāvdaļa, pat eh, neatņemama ļoti būtiska sastāvdaļa, jo sports palīdz mobilizēt, eh, tas dod enerģiju jauniešiem. Uh, Vislabāk ir aktivizēt jauniešu caur komandu darbu. Te var veicināt arī brīvprātīgu dalību. Caur sportu to vislabāk var sasniegt. Es gribētu pastāstīt vēl kādu personisko piemēru. Man ir bijis tas gods strādāt kopā ar organizatoriem, kas organizēja īpašās olimpiskās, olimpiskās spēles Kiprā. Un e, faktiski faktiski es ceļoju ar eh, šo paraolimpiešu komandu eh, mūsu valstī un arī pēc tam uz citām valstīm. Un es tiešām redzēju šos ieguvumus, kas izriet no sporta. Es ceļoju kopā ar jauniešiem, un tagad šie jaunieši ir izauguši par neatkarīgām personībām, kas darbojas dažādos biznesos. Viņi ir izveidojuši pašu savu profesionālo dzīvi. Tāpēc sports, manuprāt, tiešām ir bāze mūsu nākotnē, mūsu jauniešu nākamai dzīves pieredzē. Maklārkin kundze, vai jums ir papildi jautājums? Paldies par to, ka likāt akcentu sporta nozīmē. Es tiešām piekrītu tam. Sports, es ceru, būs ļoti liela jūsu sporta veida sastāvdaļa. Vai jūs esat sporta fanāte jūs pati? Un kāda ir jūsu attieksme uz, sport, pret sporta pārvaldības jautājumiem? Un kādā veidā sporta aktivitātes tiks realizētas jūsu ģenerāldirektorātā? Vasilija kundze, godīgi jāatzīst, es esmu sporta fanāte, atbalstītāja, bet futbola fanāte gan es neesmu. Varbūt, ka es varētu kļūt vēl, kāpēc gan ne? Mans mazdēls ļoti interesējas par sportu, arī mans tēvs ārkārtīgi interesējas par futbolu, tā tad eh, man ir izaicinājumi un vilinājumi. Bet man sports nenozīmē tikai un vienīgi futbolu, ir arī citi sporta veidi, basketbols, volejbols, peldēšana. Es, starp citu, ļoti labi peldu, jo mm, es nāku no salas valsts, kas atrodas uz salas kad es biju jauns, jaunas sieviete, tad es aktīvi nodarbojos ar sportu. Tagad es nodarbojos ar aktīviem fiziskiem vingrinājumiem. Es saprotu, ka tas ir svarīgi man veselībai un savā politikā liekšu akcentu sportu. Es vēl mācos arī ļoti labi. Un, ja es kaut ko nemāku, tad es varu mācīties no savas ģimenes, arī no saviem dienesta darbiniekiem. Manā dienestā strādā arī tādi darbinieki, kas uh, augsti vērtē sportu, un es uzticēšu arī viņiem darboties aktīvi šajā daļā manam. Paldies tālāk, Veržie kundze. Jā, es esmu šeit, priekšsēdētājs kundze, saka Veržijā kundze. Paldies, Vasiliju kundze, un esiet sveicināti. Kultūra un izglītība līdz šim nebija uzskatīts par Eiropas uh, Savienības kompetences joma. Un jūs uzsvērāt, eh, ka līdz šim tā bija, ka vispirms tika uzskatīts, ka Eiropa ir vispirms ekonomiska savienība. Bet mūsu kultūras daudzveidība līdz šim, diemžēl, arī cieš no tā, ka ir eh, bagāto un nabadzīgo nometnes. Un kā jūs esat paredzējusi sekmēt neprofesionālo izglītību, kuras mērķis nav tī noieta radīšana? Veržjā kundze, saka priekšsēdētāja. Jā, es jau pabeidzu, saka Veržjā kundze. Es jau uzdevu vienu jautājumu. Kādas pasākums jūs esat paredzējuši šajā jomā? Jā, atbilde. Protams, eh, šī profesionālā izglītība ir daļa no šī izglītības ķēdes procesa. Labi, profesionāļi parasti arī ir beiguši augsta līmeņa profesionālās izglītības iestādes Tas ir ļoti svarīgi. Mums šis aspekts nav jāaizmirst. Bet es domāju, tas, ko mēs esam paveikuši augstākās izglītības jomā, izmantojot Boloņas procesu, neatainojas tikpat sēkmīgi uz profesionālo izglītību. Tātad eh, mums ir jāsecina, kurā jomā ir trūkumi, uh, Mums ir jāstiprina šīs speciālās profesionālās izglītības iestādes, un mums ir jānodrošina mobilitāte un nodarbinātības iespējas, un jāparaugās uz to, kā dalībvalsts varētu apvienot savas izglītības sistēmas, lai tādā veidā sekmētu mobilitāti arī šajā jomā. Un runājot par E, programmu jaunatne kustībā arī profesionālā izglāt, izglītība ir daļa no mūsu centieniem šai jomā. Kā var iegūt labas prasmes, gan savu izglītību, gan arī izmantojot profesionālo praksi. Paldies, Beržijā kundze, vai jums ir vēl kāds jautājums? Jautā priekšsēdētāji. Pardon, uh, mal... Es atvainojos, es varbūt ne īsti labi izteicos. Man mazliet nepatīk tas, ka mēs te runājam visu laiku par profesionālo izglītību tirgus vajadzībā. Un uh, tieši uh, tāds bija šis um, pētījums, bet man mazliet traucē tas, ka uh, Humanitārajās zinātnēs šķiet, ka valda elite, un līdz ar to eh, šie profesionāļi arvien vairāk eh, rezignējas no pārējās sabiedrības. Tāpēc jautājums, eh, ko jūs varētu darīt šai ziņā, vai kādas draudus jūs saskatāt tad, ja mēs neveidojam Eiropu kā kultūras struktūru? Paldies! atbildi, lai, god, lai dotu iespēju visiem mūsu iedzīvotējiem piekļūt kultūrai, ir ļoti svarīgi. Eiropijānā ir ļoti svarīgs Eiropas komisijas projekts. Mums jāsadarbojas vēl vairāk, lai stiprinātu Eiropas kultūras daudzveidību un lai spētu sniegt atbildes citiem izaicinājumiem. Taču, lai īstenot to, mums ir vairāk jāsadarbojas ar dalībvalstīm. Dalībvalstīm tiešām ir jāsniedz savs ieguldījums šai ziņā. Un eh, te nav runa tikai par labākiem standartiem mūsu digitalizētajai sabiedrībai. Arī tas, protams, ir svarīgi. Un eh, šai ziņā es strādāšu kopā ar saviem kolēģiem komisāriem, jo šai ziņā ir nepieciešama koordinēta darbība. Un es ceru, ka jaunie komisāri šai jomā sadarbosies, lai sasniegtu mūsu mērķi. Lielas paldies! Tagad mēs ar Šmita kungs lūdzu. Paldies! Es gribētu atgriezties pie dažiem elementiem, kurus jūs pieminējāt jūsu ievadvārdos. Jūs runājat par Eiropas identitāti. Es eh, redzu, kas tika darīts eh, pēdējo piecu gadu laikā ar kultūras budžetu. Ir vairākas lietas, kas man tiešām pārsteidz. Mēs finansējām golfa laukums Portugālē un citas milzīgas konstrukcijas. Uh, piemēram, teā, eh, Lēļu teātri Baltijas valstīs, eh, nē, Nīderlandē. Un eh, var saprast, ka jums ir ļoti dažādas darbības ir. Bet te tāda rodas jautājums, vai te nav runa par kaut kādu naudas izšķiedēšanu, vai tas palīdz uh, veidot Eiropas identitāti? Atbilde. Kultūras infrastruktūra ir ļoti svarīga. Tā ir nepieciešama bet tas nav mūsu programmu mērķis. Protams, mums ir arī citas programmas un uh, citu ģenerāldirektorātu pārziņā un arī reģionālās programmas šai ziņā var sniegt ieguldījumu, un es ceru, ka dalībvalsts var izmantot tās programmas infrastruktūru labā. Bet mēs vēlamies dot stimulu kultūras cilvēku aspektam. Mēs gribam veicināt to, ka mākslinieki strādā radoši, ka viņi rod intelektuālās izpausmes spējas, ka viņi gūst iedvesmu no citu dalībvalstu pieredzes. Šie ir mērķi, kurus mēs vēlamies sasniegt. Es, piemēram, pieminēju Eiropas mantojuma um, ideju. Es domāju, tas būtu īpašs marķējums, un es domāju, ka parlaments šo ideju var atbalstīt, un tas arī nāk par labu mūsu iedzīvotājiem. Tādā veidā viņi varētu zināt, kuras uh, kultūras uh, interešu vietas, kuri objekti ir uzskatām par Eiropas daudzveidīgās kultūras nesējiem. Tas ir viens no mūsu programmas aspektiem, kas, manuprāt, stiprinās starp kultūru dialogu un daudzveidību. Un eh, cits veids ir Eiropas kultūras galvaspilsēts. Es eh, guva informāciju par to, kas notika ar šo programmu pēdējo gadu laikā, piemēram, Esenē. Vācijā, kas līdz šim tika uzskatīta par rūpniecisku zonu. Tagad šai pilsētā ir piešķirs Eiropas kultūras galvaspilsētas eh, nosaukums, un līdz ar to tā ir daudz iegūst. Es atvainojos, saka priekšsēdā, vai jums ir vēl kāds jautājums? Jā. Es gribētu būt pārliecināts par to, ka es jūs sapratu labi. Jo pēdējo piecu gadu laikā nodokļu maksātāja nauda ir izman, bijusi izmantot tā, ka man ļoti šaubas, vai, vai tas bija prātīgi, vai jūs uzskatāt, ka tas bija prātīgi. Un ko jūs domājat par šiem projektiem, kas līdz šim tika īstenot? Es gribētu būt pārliecināts par to, ka es jūs sapratu labi, jo mūsu dalību valstīs ir daudz visā direktoru un, un uh, vienkārši pilsoņi, kas uzskata, ka ir visnotaļ savādi, ka tika Eh, piešķirtas milzīgas summas eh, šāda veida projektiem, eh, jo, piemēram, tika apgriezts pētījumu budžets. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā, vai jūs piekrītat tam, ka mēs līdz šim vienkārši naudu izšķērdējām. Paldies, Vasilija kundze. Es gribētu ticēt tam, ka komisija un Eiropas Savienības iestādes ir bijušas ļoti uzmanīgas tajā, kā tās izmanto nodokļu maksātāju naudu. Bet es apņemos no savas puses nodrošināt to, ka nauda tieks tērēta tajās jomās, kas tieši ietekmēs pārastos Eiropas Savienības iedzīvotājs, lai viņi varētu būt pārliecināti, ka mēs kaut ko darām, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti, jo, protams, kultūra arī ir Eiropas Savienības bāze. Un mēs, mums ir jāiegulda nauda šajo ziņā, bet eh, mums, protams, ir jāraugās, lai tā nauda tiktu ieguldīta saprātīgi. Paldies! Mitlī. Un tagad kultūras komitejas deputāti jautājumi. Un sāksim. Es sākšu pati. Un Vasilija Kondzi, jūs esat runājusi par tādiem jautājumiem kā profesionāla izglītība, un tad jautājums ir, vai jūs jaunajā mūža izglītības programmā plānojat iekļaut šo jautājumu? Un runājot nevis tikai par papildu izglītību, bet arī par tādiem jautājumiem, um, tādi jautājumi kā mobilitāte. Jo, manuprāt, skolotāji, kas nekad nav bijuši ārzemēs, nevar palīdzēt mums audzināt jaunus eiropiešus. Vai jūs plānojat iekļaut skolotāju mobilitāti? Paldies! Manuprāt, mēs visi varam piekrist tam, ka mobilitātei ir jābūt struktūrētam pasākumam. Tas nav tas pats, kas turisms. Mobilitāte ir virziens ar, ar konkrētu mērķi. Un mēs varam secināt, ka no šobrīd no pētījumiem, ka mobilitāte tik tiešām uzlabo cilvēku iespējas dzīvot labāku dzīvi. Tāpēc mobilitāte noteikti kļūs par politikas sastāvdaļu. Bet, kā jau teicu, protams, mēs ļoti rūpīgi pārbaudīsim. Vispirms redzēsim, kādi ir šķēršļi mobilitātei, kādi ir labumi. Un tad, kad būsim izdarījuši secinājumus par mobilitāti, uh, tad varēsim arī rīkoties. Bet, protams, mobilitāte joprojām būs nu, apmācības pašā centrā. Par skolotājiem. Jā, tik tiešām. Skolotājiem ir nepieciešams piedāvāt lielāku mobilitāti. Es zinu, ka parasti, kad persona sāk strādāt pamatdarbā, tad nav nemaz tik viegli atstāt savu ģimeni un dotos ārzemēs lai gūtu jaunu pieredzi, bet, manuprāt, mums ir jāmudina, un, protams, ir jābūt arī atbilstošiem stimuliem un motīviem, jo skolotāja mobilitāte ir tikpat svarīga kā skolēnu un studentu mobilitāte. Man ir iespēja uzdot papildu jautājumu, Vasilo kundze, vai jūs varat man solīt, ka jaunajā mūža izglītības programmā būs jauna daļa, kur ar nosaukumu Comenius Teacher vai kaut kas tam līdzīgs? lai komēnijas attiecinātu arī uz skolotēm? Atbilde. Jā. Ļoti svarīgs papildinājums komēnijas programmai. Un es varu jau tagad pateikties jums, ka jums ir konkrēts priekšlikums. Jūs teicat, ka vajag komēnijas programmā iekļaut jaunu sadaļu komēnijas teacher, jo tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Bet, protams, tā kā šis ir jauns aspekts, tad mums ir nepieciešams izveidot ir konkrētā veidā tā, lai varētu to attīstīt. Tieši tāpat kā komēnijas programmas individuālā skolēnu mobilitāte. Mēs to sāksim šogad, un tikai 13 dalību valsts šobrīd piedalīsies. Kāpēc? Tas ir tieši tādēļ, ka šobrīd nav īstas pārliecības par mūsu bērnu un jauniešu drošību. Tātad drošība ir jānodrošina. Tā, lai komēnijas individuāla mobilitātes programma piedāvātu arī atbilstošu drošību un aizsardzību jauniešiem, kur ir šobrīd 15, 16 gadīgi, un varēs izmantot šo programmu, lai dotos ārzemēs. Nu, cerēsim, ka šogad izdosies. Labi, paldies un badie, kundze. Paldies. Vasilijo kundze. Jūs arī būsiet atbildīgi par daudzvalodības portfeli. Man ir jautājums tieši par to. Uh, Jūs noteikti zināt, ka Lisabonas līgumā ir teikt, ka 2014. gadā ir jāpieņem atbilstoši lēmumu daudzvalodību jomā attiecībā uz visiem Eiropas iedzīvotēm. Un, ja mēs runājam par valodām Eiropas parlamentā, tad jau no paša sākuma Eiropas Savienībā mēs sākam runāt un izmantot visas valodas. Šobrīd mums ir 23 valodas, tas nozīmē, ka tiešām valodu ir ļoti daudz un ka ir nepieciešams risināt daudz valodu jautājumus. Kā jūs risināsiet šo jautājumu? Nu, piemēram, varbūt jūs kaut kādā veidā ierobežosiet izmantošanu, valodu izmantošanu Eiropas parlamentā. Varbūt viens no kritērijiem būs, ir, būs runātāju skaits. Atbilde. Jūs noteikti zināt, ka 58. gadā iznāca regula, kas regulē šo jautājumu. Šī regula vairāk kārt tika pārskatīta katru reizi, kad Eiropas Savienība paplašinājās. 2007. gadā tas arī notika. Tātad padomas regula nosaka, ka šobrīd ir 23 oficiālās valodas, un šīm valodām ir piešķirts vienāds līmenis. Bet, manuprāt, ir nepieciešams pakāpties soli uz priekšu, jo Lisabonas līgumā ir runāts par valodu diversifikāti un ir nepieciešams šo dažādību respektēt. Un šī dažādība nenozīmē 23 valodas. Tas nozīmē arī minoritāšu un reģionālās valodas, manuprāt, tādu ir kādi 60. Un tad vēl ir nepieciešams respektēt aptuveni 400 valodas, kurās runā migrantu kopienas. Tāpēc ir nepieciešams darīt visu, lai šī dažādība paliktu, lai mēs varētu pret to izturēties ar respektu. Gal galā tā ir Eiropas kultūra. Bet teikšu arī, ka jebkāda veida regulas grozījumi, šī ir padom, padomas regula, un padomi ir jāpieņem šāds lēmums. Un, diemžēl, šajā gadījumā Eh, komisija par šo jautājumu nav patiesību ierosināt priekšlikumu. Badjā kundze, papildi jautājums. Jā, es ļoti labi saprotu, Vasilija kundze, ka ir šāda lieta. Bet te pašā laikā, nu jau pagājuši daudzi gadi, un manuprāt, pat ir radušas vairākas anomālijas. Šobrīd šķiet, ka šī situācija tiek pārskatīta. Es zinu, ka padomēji pieder šī kompetence un padome neplāno pārskatīt šo regulu, bet es būtu ļoti pateicīgi, ja kādā brīdī jūs savukārt sāktu šo jautājumu ļoti nopietni izskatīt. Tā, lai atbalstītu kultūras un lingvistisko dažādību Eiropā. Atbilde. Jā, es varu jums skaidri pateikt, ka es pati atbalstu uh, kultūras un valodu dažādība, jo pati nāk no nelielas valsts. Un pateikšu skaidri, ka visu, visās programmās politikai ir jābūt tādai, kas veicina kultūras un valodu dažādību. Lai arī ko es varētu darīt savas kompetences ietveros, es noteikti to darīšu. Jo es stingri ticu valodu dažādībai. Lielas paldies par šo atbildi. Lūdzu, Pauls Šmits. Paldies. Vasilija Konza, komisārs kandidāte. Es izmantošu izdevību runāt ungāru valodā un runāšu par valoda, valodu dažādību. Un viens no būtiskākajiem garantētajiem noteikumiem Eiropas Savienībā ir tiesības runāt savā valodā. Tie, kas dzīvo savā valstī, bet šīs personas ir minoritāšu valodas, nu, piemēram, Slovākijā nesen bija pieņemts jauns valodas likums, un šīs valodas likums paredz milzīgu uh, diskrimināciju tiem Slovākijas pilsoņiem, kuriem dzimtā valoda ir ungāru un citēšu, tur ir teikts, ka slovāku valodai ir pārsvars, ir priekšroka pāri visām citām valodām. Un ja jūs nerunāsiet slovāku valodā, tad ir 5000 eiro sots. Protams, ja jūs lietosiet uh, šo valodu administratīvos procesos, respektīvi izlietosiet ungāru valodu. Ko jūs darīsiet pret to? Atbilde. Jā, es ļoti labi zinu, ka ir šāds Slovākijas likums, kas septembrī pieņemts. Likums ir ļoti visaptverošs, un ļoti rūpīgi jāizlasa un jāskatās, kā šo likumu piemēros. Jo vai mēs kā komisija varam darīt kaut ko? Mēs varam izmantot savas tiesības, skatoties uz to, kā šīs likums tiek piemērots. Jūs noteikti zināt, ka Eiropas komisija drīkst iejaukties minoritāšu valodas, valodu gadījumā un valodu politikas gadījumā tikai un vienīgi tad, ja mēs izmantosim Eiropas tiesību normas. Tātad mēs nevaram vienkārši iejaukties dalību valstu lēmumos attiecībā uz valodu politiku. Bet, protams, uzsverš to faktu, ka minoritāšu aizsardzība un arī viņu valoda aizsardzība ir vienkārši cilvēktiesība norma. Cilvēktiesība konvencija ir spēkā, tā ir ļoti svarīga konvencija, un visas dalību valsts to ir ratificējušas. Un, manuprāt, dalību valstīm ir pienākums pildīt to, ko viņi ir apņēmušies, gan saskaņā ar šo konvenciju, gan arī saskaņā ar citiem noteikumiem, un šeit komisija, nu, varbūt nevar palīdzēt. Bet te pašā laikā bija ļoti gandarīta par kopīgo paziņojumu ko uzrakstīja Ungārijas un Slovākijas premjerministri, un viņi teica, ka viņi sadarbosies, ļoti cieši sadarbosies, lai panāktu to, kā minoritāšu tiesības ir pilnībā aizstāvētas. Un es piekrītu arī tam, ka OSC augstais pārstāvis sniegs viņiem konsultācijas šajā procesā tā, lai piemērošana noteikti atbilstošā veidā. Komisija ļoti rūpīgi seko šim procesam un redzēsim un nodrošināsim to, lai viņi nedarītu neko, neko kas būtu pretrunā. Lūdzu, tev ir iespēja uzdot papildu jautājumu. Paldies! Jūsu atbildi man nomierināja. Es, es redzu, ka jūs ļoti labi pārzinat situāciju. Te pašā laikā man rodas zināmas šaubas, jo jūs tagad būsiet arī komisāri daudzvalodībai. Agrāk bija atsevišķi daudzvalodības komisārs, un man tas tā nevisai patīk. Un es ļoti ceru, ka jūs, kas pati nākat no nelielas valsts, no visas sirds gribēsiet aizstāvēt minoritātes. Rakstiskajās atbildēs jūs teicāt, ka jūs plānojat ar konkrētiem pasākumiem atbalstīt daudzvalodību. Kādi ir tie konkrēti pasākumi? Atbilde. Uh, Jautājums par valodām un daudzvalodību, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Un, manuprāt, mums ir nepieciešams ne tikai palielināt budžetu, bet arī stiprināt programmas, kas veicina daudzvalodību. Un es domāju, ka līdz 2012. gadam mūsu jauniešiem būs jauna uh, valoda apmācība programma, un es ne, neesmu īpaši apmierināta ar to, kā tiek piemērots atbilstošs lēmums, un, manuprāt, ir nepieciešams izmantot visu, kas ir mūsu rokās, tā, lai bērni sāktu mācīties uh, jaunas valodas jau pašos sākumos. Paldies, lūdzu, Fisas kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Žāna Monē programma ir ļoti svarīgs instruments, kuras mērķis ir veicināt jauno zināšanu izplatīšanu Eiropā. Tur ir stimulēti pētījumi un zināšanas, un ir iesaistīts arī zinātniskas institūcijas. Un ir izstrādāta arī šīs programmas paspārnē mūža izglītības programma. Tātad mums ir Žan eh, Monē, Da Vinci un Erasmus programmas. Tās visas ir orientēts uz mūžizglītību. Eh, kādā veidā jūs domājat strādāt tālāk ar Žan Monē programmu? Jaunā programma nenozīmē, ka mēs iztiksim bez visām jau eksistējušām programmām. It īpaši bez tām programmām, kas darbos ļoti veiksmīgi. Mēs strādājam ar šīm programmām, mēs papildinam tās savstarpēji. Mūsu mērķis nav svītrot ārā kaut kādas programmas, kas darbojas veiksmīgi tieši otrādi. Mēs gribam pastiprināt, mēs gribam izanalizēt vājās vietas, uzlabot tās. Un eh, jums ir taisnība, ka Žana Monē programma tiešām ir bijusi ļoti veiksmīga. Un kāpēc? Tāpēc, ka tur ir saiknes starp universitāšu mācību spēkiem un Eiropas Savienību. Mēs varam izmantot visai Eiropas profesūras zināšanas, un tādā veidā mēs informējam labāk mūsu dalībvalsts par to, kas notiek Eiropā. Mēs stāstam visiem par mūsu sasniegumiem. Un vēl Mēs līdz ar to atbalstam arī Eiropas institūcijas, Eiropas institūcijas drīzāk, kuras mēs esam izvēlējušies šīs programmas ietveros, līdz ar to mēs eh, stiprinām Eiropas redzējumu, un šai programmai noteikti jāturpinās. Mūsu mērķis nekādā gadījumā nav mest ārā kādu programmu, svītrot ārā, bet drīzāk stiprināt tās. Paldies! Vai ir papildi jautājums? Paldies! Jums ir piešķirts jauns portfelis, un tur jūs strādāsiet arī ar Marijas Kīrī programmu, kas agrāk bija zinātnes komisāra portfelī. Man ir jautājums par atlases kritērijiem Marijas Kīrī programmai. Viens no faktoriem ir izcilo panākumu faktu investors. Kāds ir jūsu viedoklis par procedūrām? Tās jūs saglabāties, kā, kādas tās ir šodien, vai mainīsiet tās? Atbildi. Iemesls, kāpēc Barozo kungs izlēma pārcelt Marijas Kirī programmu uz šo ģenerāla direktorātu, ir tāpēc, ka mēs gribam stiprināt mācību trīstūri - izglītība, pētījums, inovācijas. Un Marija Kirī programma šai ziņā ir ļoti labs paraugs. Tātad mums ir jāsavieno šīs trīs, vir, trīs stūri virsotnes. Tas nebūtu nenozīmē, ka mēs sāksim no tukšas vietas. Ir jau ļoti daudz labu panākumu šai programmā un. Uh, Tāpēc es gribu turpināt sadarboties ar kolēģi komisāru, kas atbildīgs par pētījumiem. Turpināsim izmantot zinātnisko potenciālu, veicināsim tāpat kā pagātnē zinātnisko spēku piedalīšanos. Un šāda pieeja ir ļoti svarīga, un es no savas puses varētu tikai vēlreiz jūs apli jums apliecināt, ka mēs tikai bagātināsim šo sadarbības trīsstūri un nevis iznīcināsim kaut kādus panākums. Paldies. Tālāk nākamais eh, Nevedālovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kandidāts kundze. Man ir jautājums par jauniešiem. Šobrīd jaunieši īpaši neinteresējas par lemšanu Eiropas Savienībā. Jauniešiem neinteresē Eiropas Savienības politiku veidošana. Un varētu domāt, ka arī Eiropas Savienībā jaunieši neinteresē. Un lūk, mans jautājums, vai jūs redzat kaut kādu ietvaru, sadarbības ietvaru, kur būtu Eiropas Savienības politika un arī saikne ar Eiropas 2020 stratēģiju? Un tālāk, ko jūs, kā jūs domājat strādāt ar Eiropas jauniešu paktu? Uh, Eh, vispār ir atļauts uzņemt tikai, uzdot tikai vienu jautājumu vienā reizē. Es nezinu, kā ir šeit. Šajā gadījumā bija divi jautājumi. Bet atbildi, jebkurā gadījumā. Eh, kā ir ar jauniešu interesētību par to, kas notiek Eiropā, un arī par to, ka ir zināma distance starp jauniešiem un oficiālām struktūrām? Jāsaka, ka šāda iezīme ir raksturīga ne tikai Eiropas kontekstam. Tāda situācija pastāv daudzās sabiedrībās, daudzās dalībvalstīs. valstīs. Mums tomēr ir jāspēj piesaistīt jaunieši to interesi. Un te ir jauns papildinājums Lisabonas līgumam. Tomēr mums ir arī jārīkojas. Jārīkojas, lai nodrošinātu lielāku pilsoņu iesaisti demokrātiskos procesos. Un tam ir jābūt arī mūsu programmu centrālajam punktam nākotnē. Jādomā par to, kā mēs varam mobilizēt jauniešu intereses, kā mēs varam piesaistīt Eiropas projektam, ka, lai viņi vairāk interesētos par eh, reģionāliem, lokāliem un arī starptautiskiem jautājumiem. Tas ir attīstības procesa sastāvdaļa. Mums ir jāiekļauj, jāietver jaunieši, jāsatver to interese, un jauniešiem ir jāpiedalās politika veidošanā gan Eiropā, gan valstīs. Papildu jautājums. Es nezinu, varbūt nebija īsti pārtulkots, bet mans jautājums bija konkrēts. Ko jūs domājat konkrēti? Man patika jūsu atbildi, ka vajadzētu attīstīt, bet konkrēti, ko jūs gribat darīt. Un otrs jautājums bija par, ko jūs domājat par jauno stratēģiju 2020? Un kāda ir saikne ar Eiropas politikām un paktu, jauniešu paktu? Kā mēs attīstīsim to tālāk, atbild komisāra. Mums ir atsevišķas sadaļas mūsu programmā, kur ir precīzi runāts par jauniešu iesaisti demokrātiskās dzīves apritēs. Un mēs stiprināsim šīs programmas, mēs tās bagātināsim, jo, kā jau es teicu, uh, jauniešu iesaiste un interese par Eiropas procesiem, jauniešu interese par to, kas notiek viņu dalībvalstīs, arī vietējās pašvaldībās, ir ļoti svarīgs elements. Mēs esam konstatējuši, ka pastāv distance starp jauniešiem un lēmu pieņēmējiem jau iepriekšējās vēlēšanās. Mēs negribam, lai šī plaisa paplašinās. Programma 2020 šeit noteikti jaunieši ir neatņemama visu mūsu izglītības, apmācības un citu politiku sastāvdaļa. Jo jaunieši ir mūsu nākotne. Ja mēs nedosim jauniešiem vajadzīgo izglītību un nedomāsim, tad, tad kā tad mēs dzīvosim nākotnē? Paldies, Mad Lokegārta kungs, lūdzu. Paldies šajā ekonomiskās krīzes periodā arī universitāšu beidzējiem ir grūti atrast darbu, uzņēmumos ir eh, aizvien asāka konkurence, un tāpēc ir nepieciešams uzlabot dialogu starp eh, biznesu un izglītību, skolas un universitātes ir jāmodernizē, jāveido strateģiskas partnerības starp universitātēm un nozarēm, uzņēmiem. Un šādas partnerības eh, dos jaunas iespējas, zināšanu pārnesē, radīsies arī jauns finansējuma iespējas. Uh, kandidāts kundze, kādas ir jūsu domas par šo jautājumu? Un mans jautājums, kā jūs tālāk gribat attīstīt šo sadarbību, kā jūs gribat nodrošināt zināšanu pārnes no universitātēm uz uzņēmiem? Uh, Vasīlio kundze, es domāju, ka šīs partnerattiecības starp universitātēm un uzņēmiem līdz šim ir darbojušās ļoti labi. Mēs esam redzējuši arī noteiktus ieguvums, un konkrēti es savā runā jau teicu, ka mums vajadzētu savienot prasmes iemaņas ar darba vietām. Kāpēc? Tāpēc, lai visiem mūsu iedzīvotājiem būtu piekļuve darba tirkumu bet eh, kā ir ar mūsu labo pieredzi? Mums ir noteikti sadarbības fórums starp divām pusēm. Kā jūs teicāt, mums vajadzētu paplašināt šo sadarbības fórumu, ietverot arod izglītību. Mums ir konkrēta studentu uh, nodarbinātības programmas atsevišķās uzņēmētarbības nozerēs. Un šāds eh, studentu nosūtīšana vai prakse drīzāk ir kaut kas ļoti pozitīvs, ja te ne tikai teorija, bet arī prakse, ko students tādā veidā apgrū, apgūst uzņēmuma. Mēs varētu iesaistīt šajā programmā arī skolas, jo skolas arī ir labāk jāsasaist ir ar uzņēmumiem. Manā valstī ir viena tāda pieredze. Katru gadu mums ir īpaša nedēļa. Tā ir tā kā ēnu nedēļa, kad ik viens e, skolnieks, kas mācās skolā, seko kādam nozars pārstāvim vai politiķim un apgūst tādā veidā darbu un pieredzi attiecīgajā darba vietā. Es domāju, ka tā ir ļoti laba institīva un studentu stažēšanās e, vai nosūtīšana darbam ir ļoti pozitīva institīva. Arī jūsu izteiktā iniciatīva, kā stiprināt sadarbības ar universitātu nozari, kaut kas tāds, ko es varētu pilnībā atbalstīt, un mēs varētu tikai vēl paplašināt to uz profesionālo izglītību. Papildu jautājums. Man ir konkretizējošs jautājums. Mums jau ir pozitīva pieredze. Es nāku no Dānijas. Mums ir industriālais PhD projekts, kur ir trīs puses universitātes uzņēmumi un valsts. Tad eh, kāds darbinieks, kas strādā kādā uzņēmumā, var iegūst doktora grādu, un tad vēlāk šo grādu apstiprina vai universitāte vai valsts, un tam ir tiek dots arī noteikts valsts subsīdijas. Un tādā veidā iegūstot zinātnisko grādu, tad, kad es darbinieks 50% strādā nozarē, 50% darba laika universitāte. Eh, vai jūs domājat par to, kā strādāt ar doktorgrādu programmām? Protams, ieviešot vēlams kaut ko tādu, kas mums ir Dānijā, vai arī kaut kā citādi jūs plānojat virzīt šo jautājumu? Atbildi. Uh, Man jāsaka, ka šī Dānijas pieredze man būs jāizstudē ļoti rūpīgi. Jāpadomā, kā mēs, varēsim, iz, kā mēs varētu izvilkt to labāko pieredzi ārā no šīs schēmas. Bet mūsu darbs vienmēr pamatpamatos balstās uz sadarbību, uz labās prakses apguvi. Un, ja mēs gūsim pārliecību, ka Dānijas piemērs ir laba prakse, tad es teiktu tā, ka labā prakse uh, arī darina labu politiku. Ja mēs būsim pārliecināti, ka šī praksa ir tiešām laba, tad mēs izvēršam dialogu un mēs varētu tad šo pieņemt arī kā labu politiku. Paldies, Sanča Šmita kundze. Vasilija kundze, sākumā jūs runājat par daudzveidību. Jūs pieminējāt arī daudzveidības konvenciju, ko pieņēmusi UNESCO. Jūs atsaucāties arī uz Lisabonas līgumu un arī tur minēto frāzi par daudzvalodību valod un dažādību. Un ko jūs darīsiet, lai veicinātu daudzveidību iekšā Eiropas Savienībā un arī sadarbībā ar citām valstīm, piemēram, ņemot vērā tās iniciatīvas, kā kaimiņa attiecību politiku un vidusjūras eh, iniciatīvas? Atbildi. Mūsu mērķis ir veicināt kultūrālo daudzveidību kā arī veicināt UNESCO kulturālās konvencijas piemērošanu. Es ar nožēlu konstatēju, ka divas valsts vēl nav šo UNESCO konvenciju ratificējušas. Es nenosaukšu šīs dalībvalsts vārdā. Es ceru, uh, ka šī ratifikācija notiks drīz. Viena kandidāta valsts arī sapcīt nav ratificējusi. Es ceru, ka šis process notiks. Un mēs uzskatām, ka tiešām mums ir jāveicina kulturālās attiecības daudzveidība arī attiecībās ar citām valstīm. Strādājot ar minēto konvenciju, protams, šeit darbs ir plašs, pat vispasaules mērogs aptverošs. Un nesenā Eiropas Ķīnas samita rezultātu aprakstā es lasīju vienu punktu par to, ka Eiropas Savienība un Ķīna veicinās šīs konvencijas ratifikāciju. Mēs veicinām kultūras daudzveidību, sadarbojoties ar ļoti daudzām trešajām valstīm jo mēs nedzīvojam izolēti, mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, un mūsu attiecības ar ārējo pasauli ir jāveicina, jāvirz uz priekšu, un šeit kulturālajai daudzveidībai ir nozīmīga vieta jo līdz ar to mēs respektējam arī citu cilvēku daudzveidīgumu, un tam ir jābūt vienam no pamatpamatiem mūsu attiecībās ar citām valstīm, un mēs, mums ir parakstīti arī attiecīgie protokoli ar šīm trešajām valstīm. Šeit man ir jāpasvītro kāds fakts, ka mūsu divpusējos līgumos ar trešajām valstīm pirms parakstīšanas ir noteikts priekšnosacījums, proti, ka valstī ir jābūt tādai, kas ir ratificējis minēto daudzveidības konvenciju. Mēs uzskatām, ka tas ir vienkārši priekšnosacījums attiecību veidošanai. Tālāk nākamais jautājums. Papildu jautājums. Man Man ir jautājums par to, kā es domāju saskaņot eh, šo kultūras daudzveidību ar komerciālo līgumu slēgšanu par tirzniecību. Es domāju, ka mums ir jāvirza kultūras daudzveidība novatoriskā veidā, un tirzniecības līgumi tas ir ļoti labs veids, kā virzīt kultūru. Kā jau es teicu agrāk, mums ir jādomā par apusējo kultūras daudzveidības respektēšanu un kultūrālās daudzveidības respektēšana, tas ir priekšnosacījums visām citām sadarbības formām. Ja mēs gribam veicināt tirznieciskās aprits, tad arī mums ir jāstrādā tā, lai gūtu pārliecību, ka kultūra daudzveidība arī tiek respektēta un apusēji pieņemta. Tālāk, Ibena kungs. Tratatul de, de la Um, Lisabonas līgumā, kas stājies ar spā, spēkā 1. decembri, tad uh, Eiropas Savienība ir jauns kompetences sporta jomā. Nu tad man ir šāds jautājums, kādu stratēģiju jūs plānojat īstenot attiecībā uz sporta attiecību, a, a, uz sporta attīstību un kā jūs plānojat izmantot sportu kā uh, sociālās integrācijas katalizatoru, kā arī kā starpkultūras dialogu veicinātāju. Atbilde, paldies, kā es jau teicu, atbildot uz citu jautājumu. Sports, un manuprāt, sportam ir viens atsevišķs aspekts, šis sociālais aspekts. Un es plānoju izmantot šo aspektu. Ja mums, protams, ir nepieciešams izmantot sportu gan kā fiziskās kultūras izpausme, gan arī citās politikās. Nu, piemēram, kad es runāju par tādiem jautājumiem kā veselība un fiziskās aktivitātes saikne, mums ir pētījumi, kas ļoti labi parāda, ka sporta aktivitāšu trūkums izraisīs diezgan lielā mērā aptaukošanos, kā arī veselības problēmas. Tāpēc sporta aktivitātes jāveicina. Mums ir dažādas programmas, piemēram, programma 2009. un 2010. gadam, un šī programma savukārt kļūs par pamatu plašākai pastāvīgai programmai. Un atbilstoši redzēsim, kā mēs varam izmantot šo jauno kompetenci, ko mums piešķir Lisabonas līgums. Manuprāt, mēs esam jau izskatījuši tādus jautājumus sportā kā dzimuma līdztiesība, arī sporta sociālajie aspekti sporta izmantošanu apmācībā un izglītībā, un tagad man ir jārisina, mums ir jārisina tādi jautājumi kā rasisms un vardarbība. Visi šie aspekti, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, un es ļoti ceru, ka varēšu sadarboties ar jums, kad risinās visus šos jautājumus. Paldies! Vai būtu papildi jautājums? Papildi jautājumu nav. Tad lūdzu Zverakungs. Uh, priekšsēdētāji, jūs pašā sākumā teicāt, ka ir šī vienotība dažādībā, un Eiropa tik tiešām kļūst par svarīgu harmonizācijas procesu. Uh, Mums ir Kopenhāgenes process, Boloņas process un tā tālāk, bet te pašā laikā mums ir daudz problēmas. Jūs pieminējat, ka 80 miljoni cilvēku nav saņēmuši atbilstošu izglītību, un īstenībā tikai viena desmitā daļa eiropiešu ir iekļauti mūža izglītības programmās. Jūs pieminējat arī, ka daudz jauniešu nepabeidz skolu un ka ir problēmas, ja mēs salīdzinām dažādas izglītības sistēmas. Jautājums ir, vai joprojām jums šķiet, ka šāda harmonizācija ir vislabākais veids, kā veicināt izglītību Eiropas Savienībā? Atbilde. Manuprāt, šajā jomā vislabākais veids, kā mēs varam strādāt, ir tieši tā, kā jūs pieminējat. Problēma, kas rodas, ir šāda. Mums ir nepieciešams lielākā mērā iegūt praksi, paraugu praksi un uh, analizēt panākumus. Nu, kā jau teicu, dažādās dalību valstīs eksistē dažāda pieredze un arī dažādas idejas. Un mēs nevēlamies, protams, harmonizēt, bet būtu tikai pareizi mācīties no tā, ko citi ir izdarījuši labi. Neviens nesaka, ir nepieciešams vienkārši pārkopēt, bet varbūt paskatīties, kā citās valstīs tiek risināts atsevišķas problēmas un redzēt, kā var pielāgot šīs programmas mūsu videi. Tas ir ļoti labs veids, kā var risināt mūsu uzdevumus, un tas pats ir arī Boloņas procesā. Pašā sākumā es zinu, ka ministri nevisai gribēja Boloņas procesu, un joprojām tur ir dažas problēmas. Simtprocentīgi veiksmi mēs vēl nevaram sludināt, bet, manuprāt, diezgan lielā mērā panākumi jau ir, rezultāti ir labi. Tāpēc sadarbība ir jāturpina arī citās jomās. Es jau pieminēju tādus jautājumus kā profesionālās izglītības dažādība. Manuprāt, būtu pareizi sadarboties ar dalību valstīm ļoti cieši. Nu, piemēram, es zinu, ka Čehijā ir ļoti labi uh, profesionālās izglītības institūti, labas arotskolas. Paskatīsimies, ko viņi dara, kā var modernizēt un kā var savstarpēji atzīt iegūtus diplomus, kas savukārt veicina pieredzes un izglītības izmantošanu. Vai būtu papildu jautājums? Eiropas komisija un citas institūcijas nevar pārāk lielā mērā ietekmēt izglītību un apmācību Eiropā taču ir iespēja ietekmēt dažus procesus, nu, piemēram, tādi jautājumi, kā daudzvalodība. Pirms kādiem 3-4 gadiem Eiropas valoda indikātoru ideja bija ļoti svarīga ideja. Figela kungs veicināja šo, šīs koncepcijas attīstību, bet pēc tam mēs pārāk daudz nemaz nedzirdējām par šīs koncepcijas attīstību. Nu, tad man ir jautājums, vai jūs plānojat kādā konkrētā veidā veicināt to, lai valodu prasmes tiktu atbilstoši izvērtētas un veicinātas? Atbilde? Jā, es noteikti turpināšu šo darbu, jo es pati ticu tam. Man ir divas meitas, precētas meitas un mazbērni, un es vienmēr saku savām, savām meitām, uh, ļoti žēl, ka tad, kad es biju maziņa, man nebija iespējas mācīties valodu. Šobrīd es strādājot uh, komisāra samatā, un tā kā tagad es visticamāk strādāšu daudzvalodības komisāra samatā, man, protams, nākas apgūt jaunas valodas, bet, manuprāt, mums ir nepieciešams sākt jau bērnībā. Manuprāt, bērni tā kā sūkļi, viņi var uzsūkt pilnīgi visu. Nu, piemēram, ja vecāki nāk no dažādām kultūrām, tad parasti bērns var runāt ar vienu no vecākiem vienā valodā un ar otro citā valodā, un tad vēl skolā runā trešā valodā, tad bērni tiešām fantastiski var uzsūkt, pārņemt valodas un runāt ideāli. Un tāpēc mums ir jādod šī iespēja, ne jau tikai tādēļ, lai viņi vairāk zinātu, bet lai viņi labāk dzīvotu. Liels paldies, Lūdzu, Beletkungs! Vasilija Konze, vēlos atkal runāt par sportu. Un konkrēti runāsim par to, ka trūkst tiesiskās noteiktības. Eiropas parlaments ir svarīgi, sva, skaidri parādījis, ka mums ir nepieciešams risināt pārvaldības jautājumus atsevišķos aspektos, un tīpaši trīs jomās tas ir ārkārtīgi svarīgs. Nu, piemēram, mediju tiesību, kolektīvā pārdošana, sportā finansējums no budžeta un arī infrastruktūru un arī a, aģenti, kas darbojas ar a, spēlētājiem, ne tikai futbolistiem, bet arī ar citiem. A, tad, kad a, Lisabonas līgums ir stājies spēkā, zinu, ka sportā diezgan daudz tiek gaidīts no Lisabonas līguma, tad jautājums ir, vai jūs plānojat panākt lielāku tiesisko paļāvību sporta jomā? Atbilde. Jūs ļoti pareizi teicāt. Nevar izveidot vienu noteikumu uz visām jomām. Ir nepieciešams atrunāt atsevišķi. Jūs tikko pieminējat trīs atsevišķus aspektus. Un, protams, es ar lielāko prieku sadarbošos. Es labprāt sadarbošos ar sporta kustībām, tā lai redzētu, kurš ir vislabākais risinājums šajā jomā un, protams, sadarbošos arī ar citiem komisāriem. Jo eksistē Eiropas Savienības tiesības, šis tiesības arī saistās ar sporta jomu, piemēram, tiesības piedāvāt pakalpojumus, tiesības pārvietoties, uzņēmējdarbības tiesības. Visi šie noteikumi darbojas Eiropas Savienībā, bet, protams, jāskatās, kā sporta raksturojumi ir integrējami šajā tiesiskā ietvarā, lai panāktu tieši to, ko jūs pieminējat. Vai jums būtu papildi jautājums? Vēlos atkal runāt par vadlīnijām. Vai jūs plānojat izveidot kādas vadlīnijas? Vēl viena lieta - cīņa pret dopingu lietošanu, Vasilija kundze. Mums un jums tas ir jauns izaicinājums. It īpaši ņemot vērā to, ka ir uh, noteikts problēmas ar privātumu. Jautājums ir, vai jūsuprāt ir nepieciešams pretdopinga likums un um, vai nepieciešams to kādā veidā pielāgot? Atbilde. Uh, atbildēšu pirms uz pirmo jautājumu. Man ir nepieciešams redzēt, kur šeit man ir izdevība un iespējas darboties. Skatīšos kopā ar saviem dienestiem vai vadlīnijas mēs varam rakstīt. Es noteikti sadarbošos ar juridisko dienestu un redzēsim, vai vadlīnijas ir tas risinājums. Bet ko es varu apsolīt, ir tas, ka esmu ļoti atklāta pret dialogu un redzēsim par dopingu un dopinga lietošanas apkarošanu. Mums bija dialogs ar vadu, un vada uzlabo noteikumus diezgan lielā mērā, Mans personisks viedoklis par dopinga pārbaudēm ir tas, ka man, mums ir nepieciešams būt samērīgiem mūsu darbībā. Vai var uzskatīt, ka tas ir samērīgi, ņemot vērā to, ka varbūt ierobežosim uh, privātumu, un pavisam nesen bija Bēļģijas tenisistes, kuriem, kurām tika atteiktas tiesības viena gada spēlēt tenis vienkārši tādēļ, ka viņas neuzrādīja savu uzturēšanās vietu. Un komisija noteikti pārbaudīs gan šo lietu, gan arī citas lietas, jo šajā gadījumā bija riktīga sūdzība. Lekenštāna kungs, komisārs kundze. Eiropas līmenī jau eksistē kultūras institūtu tīkls, tā saucamais UNIC. Šis tīkls tiek izmantots par pamatu, lai nodrošinātu institūtu sadarbību attiecībā uz uh, daudzpusējiem kultūras projektiem un iniciatīvām. Kāds ir, kāda ir jūsu attieksme pret to, vai Eiropas Savienības ārējas attiecībās varētu iekļaut kultūras dimensiju? Paldies! Atbilde. Es jau biju pieminējusi, ka ir UNESCO konvencija par kultūras dažādību, un šajā gadījumā ir jāpanāk, lai visi to ratificētu, bet ir jāiekļauj kultūras dažādību mūsu attiecībās ar trešajām valstīm. Jo, kā jau teicu, mēs dzīvojam globālā pasaulē, un kultūras dažādība ir jārespektē. Kultūras apmaiņas un attiecības starp Eiropas Savienības valstīm un trešajām valstīm ir ārkārtīgi svarīgs pasākums, lai panāktu to, ka mums ir savstarpēja izpratne un cilvēki jūtas daudz tuvāk viens otram. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Vai Flekenštāna kungam ir papildu jautājums? Es vēlos tagad runāt par jūsu atbildes otro daļu. Vai jūs Eiropas Savienības līmenī organizētu kaut ko līdzīgu, vai arī jūs teiksiet, ka dalību valsts pašas tiks galā? Un nu, tad jautājums ir, kā jūs plānojat to integrēt savā politikā? Atbildē. Es tā īsti nezinu, ko es domāju ar vārdu organizēt. Vai jūs ar to gribējat pateikt Eiropas Savienības un trešās valstis uh, tuvināt šajā ziņā, jā, to mēs jau dārām. Mums ir programmas, kas veicina kulturālas uh, apmaiņas un iespēju veicināt citu kultūru uh, līdzdalību Eiropas Savienībā. Es vienkārši gribu pieminēt, ka Šanhais Expo laikā mēs plānojam izmantot šo aspektu, lai stāstītu Ķīnai un uh, apmeklētājiem no citām valstīm par Eiropas Savienības kultūrālo dažādību. Par to tika runāts arī Briselē un daudzās citās vietās. Nu, piemēram, vakar man bija izdevība runāt ar saviem speciālistiem, un viņi teica, tad, kad Liverpūla bija Eiropas kultūras pilsētā, tad notika Indijas mākslas izstāde, arī Ķīnas mākslas izstāde, Āfrikas mākslas izstāde, uh, Arī šādā veidā var veicināt šādu veidu apmaiņas. Dankeschön, senior Vatimo. Paldies, lūdzu, Vatimo kungs. Liels paldies, saka Vatimo kungs. E, te ir jautājums franču valodā, to es jums iesniedzu, bet es sniegšu pārskatu. Eiropas universitātes dažādās valstīs ir izveidojušas uh, vienošanos par eh, Eiropas diplomu savstarpēju atzīšanu, bet eh, šie diplomi dažādās valstīs ir atšķirīgi. Un eh, tad, ja sistēma būtu vienota, tas palīdzētu mm, studentiem vienu gadu studēt vienā vietā, citu gadu citā dalību valstī un arī saņemt citu veidu palīdzību. Ko jūs darāt? Uh, lai dalībvalstis vairāk palīdzētu studentiem ne tikai runājot par viņu diplomu atzīšanu. Eh, saistībā ar dalībvalstu eh, darbību nodrošinot eh, mājvietas, transportu vai citas lietas studentiem, protams, te ir daudz trūkumu. Taču jūs zināt, kādi ir mūsu šēršļi mūsu ierobežam. Mēs nevaram kaut ko uzlikt par pienākumu universitātīm, jo universitātes ir neatkarīgas, autonomas, un mums šī autonomija ir jāciena. Mēs, protams, varam iedrošināt dalībvalstis rīkoties šai virzienā, jo ņemot vērā studentu interesi, uh, un to, cik daudz studenti gūst, uzturoties, eh, studējot kādā citā dalību valstī. Tas tiešām būtu tā, tas vērts, bet es jums varu pateikt, ko mēs šai ziņā varam darīt. Mēs pat labam strādājam ar Eiropas investīciju banku. Šī banka ir paredzējusi aizdevumu studentiem bezprocentu aizdevumus. Mēs eh, tagad mēģinām panākt, lai bankai būtu vienota sistēma attiecībā uz studentu aizņēmumu jebkurā dalībvalstī. Protams, katrai dalībvalstī būs eh, jāpiekrīt eh, par to, jāvienojas par to, kura organizācija uzņemsies pārvaldību par šiem uh, kredītiem, bet mēs, eh, mēs tad arī šajā virzienā strādājam. Vai ir kāds papildu jautājums? Jā. Es gribētu piebilst, jo es šeit eh, domāju par savu veidu māstrihtas kritērijiem saistībā ar eh, akadēmisko grātu atzīšanu ja kāda valsts vai universitāte nesniedz attiecīgās um, stipendijas, vai varbūt būtu kaut kāds veids, kā tad varētu neatzīt šīs universitātes izsniegtos diplomus. Es jums varu apsolīt, saka Vasilija kundze, ka sākot no nākošās ministru konferences martā par Boloņas procesu, Tātad eh, būs eh, noslēgušies desmit gadi kopš Boloņas eh, procesa sākumu, mm, tad bija sanāks Budapeštā un Vīne. Es jums apsolu šo jautājumu apspriest ar ministriem, jo es skaidri redzu, kāds labums būtu no šādas sistēmas. Taču arī ministriem ir jāsaskata labums. Viņiem jāzina, kādas, kādi būs labumi, ņemot vērā arī finansu slogu. Katrai dalībvalstī šai ziņā situācija ir atšķirīga. Līdz ar to es apspriedīšu to ar ministriem un skatīšos, ko mēs lietas labā varam darīt. Paldies! Paldies, saka Vitorija kungs. Vatima kungs. Jā, Vasilija kundze, man <laughs> jāatvainojas, ka es sēžu jums aiz muguras. Jūs jau savā prezentācijā runājat par to, ka ir nepieciešams izveidot, nodrošināt līdzsvaru starp brīvu pieeju internetam no vienas puses un starp autoru tiesību ievērošanu no otras puses. Un jo īpaši šodien mēs zinām, ka mēs negribētu, lai internets būtu politisku domu, eh, politisks instruments kā Ķīnā vai Irānā, Un eh, šis eh, līdzsvars tāpēc ļoti svarīgs, bet es gribētu, lai jūs vairāk pastāstāt, kā jūs esat paredzējis to panākt. Jā, saka Vasilija kundze, nav nekādu šaubu par to. Neviens nevar par to šaubīties, ka ņemot vērā tehnoloģijas attīstību, mēs tomēr nevaram ierobežot intelektuāļus tai ziņā, ka arī viņiem pienākas uh, alga par viņu darbu, atalgojums. Tad mums tas būtu no vienas puses jānodrošina, bet uh, no otras puses te pašā laikā mums ir jānodrošina mūsu iedzīvotāju pieeja kultūras objektiem un kultūras uh, nesējiem. Bet te ir uh, vairāki jautājumi. Vienu lietu es jums varu apsolīt. Es cieši sadarbošos ar maniem kolēģiem, citiem komisāriem, iekšējā tirgus komisāru un citiem komisāriem, lai secinātu, kāds varētu būt labākais risinājums šai situācijai. Un te, protams, ir runa par to, kā mēs varam stiprināt mūsu Eiropas projektu un citus projektus, jautājums par digitālajām bibliotekām. No nu, vienas puses mums šeit ir eh, jāņem vērā mūsu rakstnieku un izdevēju intereses, un no otras puses jāņem vērā arī mūsu lasītāju intereses, un jānodrošina viņiem viegli pieeja literāriem darbiem. Tad mums šeit ir jārod ļoti svarīgs līdzsvars. Mums jābūt eh, ļoti atklātam dialogam komisāru starpā un jā, jā, vienojas arī ar visiem citiem svarīgajiem interesētajiem cilvēkiem šai ziņā. Līdz ar to jūs uh, esat gatava organizēt kopīgas konferences ar uh, visām iesaistītām pusēm, lai kopā ar komisāriem rast pragmatiskas, realistiskas uh, atbildes. Jā, protams, tāda ir mana apņemšanās, saka Vasiliju kundze. Es esmu piedalījusies vairākās institīvās pagātnē, un tagad galvenais ir sasniegt labu koordinācijas līmeni. Komisijai tā jāuzņemas, ciešā sadarbībā, kā jau es sacīju, ar visām ieinteresētajām pusēm, jo mums jāņem vērā arī visu pušu intereses. Paldies! Migālski kungs. Pak. Um. Paldies, Pakondza. Un paldies arī, ka jūs atnācāt, un tām, tas mums ir liels gods. Paldies arī par iespēju apmainīties viedokļiem. Um, no Eiropas Savienības programmām ir divas programmas, kas ir vērstas uz jauniešiem, kas dzīvo ārpus Eiropas Savienības. Un šeit mēs runājam par jauniešiem, kas dzīvo uh, padomju Savienības, bijušās padomju Savienības teritorijā. Un šeit es vēlos uzdot jautājumu, vai jūs plānojat iespēju palielināt finansējumu šādām programmām? Un vai tās programmas, ko jūs, pie, ko jūs prezentējat, uh, jauniešu kustība Youth on Move, vai jūs plānojat šo programmu arī attiecināt uz jauniešiem, kas dzīvo Austrum partnerības valstīs? Hope, yes. Es ceru, ka jā. Es ceru, ka mēs varam iekļaut jaunos cilvēkus un arī citus cilvēkus šajā iniciatīvā. Taču papildus Erasmus Mundus, kas, manuprāt, ir fantastiska programma un kas būtu stiprinām no mūsu puses, jās, mums būtu jāsniedz tā jauns stimuls. Mums nevajadzētu arī aizmirst mūsu portfeļa jauno aspektu Marija Kirī. Tā ir lieliska iespēja jaunajiem pētniekiem ne tikai no Eiropas Savienības, bet arī no valstīm ārpus tās sadarboties un tādā veidā apmainīties ar pieredzi zināmās pētniecības jomās. Un no savas puses, tas, protams, ir pilnīgi saprotams, lai gūtu panākumus, sniedzot stimulu, protams, ka es cenšos panākt lielāku budžetu šajā jomā, bet man, arī man ir vajadzīgs jūsu atbalsts šai ziņā. Eiropas parlamenta atbalsts ir ļoti svarīgs, jo mēs tagad sākam jaunas eh, pārunas par jauno finansu ietvaru, par jauno budžetu. Es, protams, nevaru jums pilnīgi visu solīt, bet es katrā ziņā mēģināšu panākt lielāku budžetu uh, daudz, daudz valodībai, kultūrai un citiem jautājumiem. Paldies! Jā, lūdzu, Migārska kungs! Es uzskatu, saka Migārska kungs, mēs jums varam apsolīt atbalstu no mūsu puses. Es gribētu saņemt apņemšanos no jūsu puses, ne tikai par to, ka jūs mēģināsiet darīt visu, kas ir jūsu spēkos, lai panāktu rezultāts. Bet es gribu būt arī pilnīgi pārliecināts par to, ka pašreizējām programmām pieejamie, pieejamais finansējums tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, būs palielināts. Es gribu būt pārliecināts par to, ka resursi būs pieejami, jaunajiem cilvēkiem ir pieejami, ir vajadzīgi resursi, lai viņi izmantot mūsu pieredzi. Vasiliju kundze, es būtu ļoti gandarīda, ja varētu jums to apsolīt. Es jums varu solīt, ka es darīšu visu, kas ir manos spēkos, bet tas ir lielākais, ko es jums varu apsolīt, jo viss nav atkarīgs no mans. Tas ir tāpat, kā jūs jautāt jūsu ministram, jūsu dalībvalstī, kas ir, piemēram, atbildīgs par pētniecību, lai viņš vai viņa apgalvotu, ka viņš var apņemties palielināt budžetu. Protams, viņš vai viņa varētu sacīt, jā, es gribu palielināt šo budžetu. Arī es vēlos šo finansējumu palielināt. Es esmu ļoti gandarīta dzirdēt, ka man būs Eiropas parlamenta atbalsts. Par to nav man arī īpaši šaubu nebija. Uh, Man ir prieks redzēt, cik apņēmības pilni ir šīs komitejas locekļi, bet man ir vajadzīgs arī dalību valsts un padomis atbalsts. Mums ir vajadzīgs arī nozares speciālistu atbalsts, jo viņu loma pieprasīt lielāku finansējumu ir ļoti svarīga. Paldies! Biskī kungs lūdzu. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jaunajā jaunatnes stratēģijā jūs runājat par jauniešu digitālo iekļaušanu. Man ir konkrētāks jautājums. Es nezinu, vai jums jau tagad ir kāds priekšstats par to, kāda veida iniciatīvas jūs varētu īstenot, lai sekmētu šo jauniešu digitālo iekļaušanu. Vasiliju kundze atbild. Nevienam nav šaubas par to, ka jaunās tehnoloģijas ir jāiekļauj mūsu darbā, gan izglītībā, gan arī pat kultūrā. Kā jau es sacīju manā ievadrunā, mums ir jauna programma medija. Arī kinoteātri kļū, eh, digitalizēsies nākošgad, un mums tie ir jāatbalsta. Citādi mums paliks tikai tie lielie kinoteātri, kas rāda indiešu, Brazīlijas un ASV filmas. Man nekas nav pret šiem kinoteātriem, taču mums ir arī jāsniedz palīdzīga roka Eiropas audiovizuālajai jomai. Bet mums ir jāpalīdz šiem kinoteātriem kļūt digitāliem. Jo šis digitalizācijas darbs ir ļoti svarīgs nākotnē, un tas arī tiek iekļauts mūsu jaunajā stratēģijā. Biskīkungs, vēl vēl kāds jautājums? Labi, nav. Kelīkungs, lūdzu. Lielas paldies! Vispirms man jāsaka, es esmu ļoti gandarīgs par to, ka jūs skaidri paužat savu interesi un atbalsti sportam un augstu vērtējat sporta nozīmi iedzīvotāju dzīvē. Un jūs sacījāt, ka jūsu pēdējā daļa jūsu runā bija paredzēta atvēlēt sportam, bet jums nebija iespējas izteikties. Varbūt tagad jūs to varētu pateikt. Bet vai tas fakts, ka sports tika minēts jūsu runas beigās nenozīmē, ka tā ir arī jūsu pēdējā prioritāte un arī jūsu uh, paziņojumā sports ir minēts tikai divreiz. Un jūs minat tur, minat tur, ka jūs vēlaties 2011. gadā izvērst kādas um, institīvas. Ja sports, tātad man ir divi jautājumi, ja sports ir jūsu Jūsu prioritāte, kāpēc jūs uh, domājat, ka tā strādā tikai 2011. nevis 2010. gadā? Un otrs jautājums. Kāds uh, saistībās ar sportu un kultūru, kāda būs tad būtu tradicionālie sporta veidi, veidu loma? Vasilija kundze atbildi. Tas fakts, ka sports sportam bija atvēlēta mans runas pēdējā daļa, nenozīmē, ka tā man ir pēdējā prioritāte. Dažkārt runas pēdējā daļa ir vēl jau svarīgāka, jo tādā veidā tiek uh, veidots paliekošs iespējas. Es atvainojos, protams, ka man nebija iespējas pateikt visu runu. Bet es vēlreiz jūs vam, jums varu apliecināt, ka sports manā skatījumā nodrošina tā, daudzas labas lietas, kā piemēram komandas darbu, uh, dzimumu līdztiesību, veselību. Un tagad runājot par tradicionālajiem sporta veidiem, es esmu pārliecināta, ka tādi, tādiem ir jāpastāv, un šiem sporta veidiem ir jābūt mūsu kultūras daļai, tā tie ir jāuztver. Šāda veida sports, šāda sporta veidi arī nodrošina kultūras daudzveidību, dažās dalībvalstīs. Līdz ar to mums jāsekmē šie tradicionālie sporta veidi kādā veidā ar mūsu programmas starpniecību. Protams, es nevarētu apgalvot, ka mums, piemēram, būtu jās, jāpiedāvā finansējums tiem sporta klubiem, kas nodrošina šīs um, uh, nodarbības ar uh, tradicionālajiem sporta veidiem. Uh, Taču mums ir jāsekmē tas, lai šie interesantie vienas valsts ietvaros praktizētie sporta veidi tiktu e, iepazīstināti, lai šie sporta veidi būtu arī citās dalībvalstīs. Un mums, mēs apspriedīsim veidus, kā mēs varētu iet šai virzienā. Vēl kāds jautājums, Kelīkungs? Labi, saka Kelīkungs. Eh, jūs labi atbildējāt uz maniem jautājumiem. Vienīgais, ko jūs nepas, ne, neatbildējāt, bija, kāpēc jūsu priekšlikumi bija saistīti ar 2011. gadu? Un vai es vēl varētu lūgt, ja jūs nākotnē dos, eh, sniegsiet runas, īpaši ņemot vērā to, ka eh, sanākšana vada Pek kundze, jūs varētu par sportu runāt sākumā. Citādi jums nekādas citas iespējas nebūs. Uh, <laughs> Labi, skaidrs, saka Vasilija kundze. Paldies par šo ierosinājumu. Šī ar sportu saistītā programma sāksies 2011. gadā, jo pēdējo triju gadu laikā līdz 2010. gadam mums būtu sagatavošanas darbs šai programmai un pamatojoties uz mūsu pieredzi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 Eiropijāna programma ir kļuvusi ļoti dinamiska, bet arī ļoti sarežģīta šādā kontekstā. Profesionālā izglītība un profesijas maiņa ir ļoti svarīgas. Vai jūs uzskatāt, ka mūža izglītība un profesijas apmaiņa ir daļa no pašreizējās izglītības programmas, vai tā jākļūst par eh, kādas citas programmas sastāvdaļa, kā piemēram eh, nodarbinātības ministrijas pārziņā. Paldies! Well, needs... Es domāju, ka dalībvalstīs ir dažādas vajadzības. Ir nepieciešams uzlabot kvalifikāciju mācīt, pārkvalificēt tas ir, jo mainās arī izglītības vajadzības, mainās tehnoloģijas, mainās tirgus vajadzības, tirgus kļūst konkurēt spējīgāks, aizvien vairāk ir novērojama orientācija uz iemeņām darba tirgu, kur sāsnās konkurence, katrā dalībvalstī turklāt ir sava situācija, savas vajadzības, bet mums ir jāprot sadarboties dalībvalsts starpā un arī jāprot sadarboties eh, starp izglītības sektoru un attiecīgām uzņēmumu nozarēm. Ir nepieciešams arī nodrošināt saiknes starp izglītību un darba dzīvi. Tas ir nepārtraukts process, kas ir nepārtraukti nepieciešams, un tas turpinās visu laiku. Un tagad ir visiem skaidrs, jo vairāk jums ir prasmju un iemaņu, jo vairāk jums ir garantijas, ka jūs nevarat palikt bez darba. Lūk, tādu pieredzi mēs guvām no šīs te krīzes. Jo tie, kas ir cietuši visvairāk no šīs krā, krīzes, ir mūsu jaunieši, un arī tie cilvēki, kuru iemaņas nav bijušas īpaši attīstītas, jo grūtāki laiki, jo grūtāk ir atrast maskvilcētam darba spēkam atrast darbu. Un nākotnē gluži pretēji līdz ar tirgus attīstību. Un, te, jo vairāk būs nepieciešama pēc nu, nu, augsti kvalificēts darba spēks. Matulkungs, vai jums ir papildu jautājums? Jā, paldies. Es gribēju tikai vēl piebilst un pavaicāt Vasiliju kundzei. Kādu lomu jūs iedalat privātu uzņēmumiem? Un vai jūs neredzat šeit, ka varētu veidot arī profesionālo sistēmu, kas būtu paralēla, teiksim, eksošajām izglītības formām? Vasilio kundze, jā, arī šim darbam mums ir nepieciešama sadarbība ar sociālajiem partneriem ir ļoti svarīgi iesaistīt šeit ne tikai darba devējs, bet arī darba ņēmējs, arotbiedrības. Visiem iesaistītajiem ir jāpauž viedoklis par savām vajadzībām, ir jānodrošina uh, sadarbību starp universitātēm, starp apmācības institūtiem, ārod izglītības skolām, profesionālas apmācības eh, skolām un jāiesaist arī darba devēji un sociālā partneri. Tālāk mums būs jautājumi, ko uzdos notarbinātības un nozar, industrijas komitejas pārstāvis Ogarkungs lūdzu. Vai jūs esat šeit? Jā. Mūža izglītības programma kas darbojas jau kopš 2007. gada, tagad kļūst aizvien plašāka un visaptvarošāka. Vai jūs uzskatāt, ka budžeta līdzekļi ir pietiekami lieli, lai spētu uzturēt septiņas apakšprogrammas, lai dotu arī visām valstīm iespēju gūt labumu tikpat lielā mērā kā līdz šim? Un tālāk, nākamais jautājums. Vai jūs darīsiet kaut ko, lai nodrošinātu kvalitātes kontroli? Vai jūs darīsiet kaut ko, lai nodrošinātu līdzsvaru starp uh, valstīm dalībniecēm? Un kā ir ar tiesisko ietvaru? Un um, mēs redzam, kā rodas problēmas valstīs, arī Slovākijā šī problēma ar valodām, tad nepieciešams ir sekot programmām. Un ko jūs domājat darīt, lai novērtētu esošo programmu efektivitāti? Protams, budžeta līdzekļi nekad nav pietiekami. Un arī šajā mūža izglītības programmā mēs uzskatām, ka viena no tādām problēmām kuras dēļ mēs neredzam tik daudz panākumus, kā Erasmus programma. Mēs ceram, ka Erasmus programma eh, pēc dažiem gadiem būs 3 miljonu studentu dalībnieku. Šajā programmā, par ko jūs runājāt, šādi panākumi var, varbūt nav novērojami, un jums ir taisnība, ka arī finansējums nav pietiekams. Tagad atbildēšu precīzāk uz kolēģa jautājumu par kvalitāti. Kvalitāte ir arī parasti pieminēta līgumos ar universitātēm, kad mēs slēdzam līgumus. Universitātēm un mācību iestādē ir jādod attiecīgais apliecinājums, ka kvalitāte būs mums vajadzīgajā līmenī. Un mūsu pienākums pēc tam ir raudzīties, lai arī apsolītais kvalitātes ziņā tiktu īstenots. Kvalitāte ir nozīme, budžetam ir arī nozīme, bet mums ir arī jāmudina dalību valstis un arī attiecīgos reģionus izmantot šo unikālo iespēju lai valsts reģioni arī izmanto šo unikālu iespēju un investē programmās. Šeit ir novērojama partnerība starp uh, Eiropas Savienību, dalībvalstīm, reģioniem, universitātēm. Un tas, šī sadarbība ir nepieciešama, lai programmas būtu vēl labākas. Papildu jautājums. Paldies. Mans otrais jautājums patiesībā jau bija uz izmantots. Mans kolēģis Šmitakungs eh, vaicāja par minoritāro valožu, val, valodu aizsardzību. Tas nav īpaši saistīts ar nodarbinātību, tāpēc arī labi, ka tu uzdeva kāds cits. Un tagad lūdzu ir aptīkundze, kas runās par nodarbinātību. Jūs esat klāt? Lūdzu. Thank you, Mrs. President. Paldies, priekšsēdētāji laipni lūdzam, Vasilio kolodze, man ir izaicinājums. Jums tagad ir pienākums pierādīt, ka jūs tiešām esat daudzvalodības komisāri, un tāpēc arī lūdzu atbildiet manā un jūsu valodā. Jautājums ir, kā Eiropas Savienība plāno veicināt izglītību un mūža izglītību ar mērķi nodrošināt specialitātes uh, tirgus vajadzībām. Un es šeit runāju tieši par zaļajām darba vietām. Ja jums ir politika un finanšu pasākumi, vai jūs plānojat to visu darīt Eiropas Savienības līmenī, lai darbinieku kvalifikācija Eiropas Savienībā būtu uzlabojama? Uh, atbilda. Jā, jums ir taisnība. Ja mēs vēlamies atbalstīt, atbalstīt jauniešus, tā lai jaunieši iegūtu konkrētas iemaņas, specializētas zināšanas. Varu teikt, ka man, mums ir aģentūra, kas ļoti labu darbu paveic. Un to var redzēt arī pētījumos, kas tiek veikti. Tur konkrēti tiek pēt, pētīts, kādas ir prasības nākotnē, kādas darba vietas būs vajadzīgas nākotnē, un kādas prasmes un kompetences. Un tad mums ir iespēja jauniešiem uh, piedāvāt iespēju iegūt tieši šādas kvalifikācijas un specialitātes, lai viņi varētu galvā iegūt labu darbu. Diemžēl jūsu valsts ir viena no tām valstīm, kur 80% universitāšu beidzēju nevar iegūt labu darbu. Ko lai dara? Mums ir jāmeklē iemesli, jāmeklē uh, kādi ir tirgus, kāds ir tirgus vajadzības un prasības šajā konkrētajā gadījumā. Un tad konkrēti ir jādomā, kādas ir šīs kvalifikācijas un specialitātes, kas ir vajadzīgas. Lai nesanāktu tā, ka kāds ir pabeidzis augstskolu, bet īsti nav iegūst nekādu specialitāti, viņam tāds ļoti vispārīgs zināšanas. Un tād mums, protams, ir jāpiedāvā konkrētas iespējas jauniešiem. Runājot tagad par finansējumu, kas mums ir pieejams ļoti pareizi izmantot finansējumu, kas ir iespējams. Es aicinu arī Grieķiju ļoti konkrēti lūdzu iesaistieties, lūdzu izmantojiet budžeta finansējumu, kas ir pieejams. Protams, viss programmas saistīts ar finansējumu. Un tad ir finansējums, ņemiet un izmantojiet. Grieķijai, protams, ir savs finansējums, tad arī komisija var kaut ko piedāvāt, un tad mēs kopā sanāksim kopā un redzēsim, ko lai dara. Papild jautājums no Raptīkundas. Paldies! Jūs ļoti pareizi teicāt, un šeit es varu pilnībā piekrist. Attiecībā uz Eiropas, uz Eiropas arodu izglītības veicināšanas centru, kas atrodas Salonikās. Es Vēlos teikt, ka ir arī citi institūti, piemēram, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģijas institūts. Kā jūs plānojat kā šis institūts varēs plānoti darboties tā, lai panāktu tieši šos mērķus, par kuriem jūs runājat. Tā, lai gal galā mums būtu uz zināšanām balstīta sabiedrība, kas veicina konkurētspēju un integrēšanu. Varbūt jums ir ļoti konkrēti plāni. Tā, lai šī sadarbība būtu maksimāli efektīva. Atbilde. Jā, es domāju, ka šeit ir jānošķir. No vienas puses ir Eiropas Inovācija institūts, kas ir pavisam cita institūcija, kas atšķiras no pārējiem diviem institūtiem. Šeit mēs runājam par augstā līmeņa iestāde, kas veicina inovācijas, pētniecību un izglītību. Vēl viens papildi jautājums. Jūs taču teicāt, ka ir nepieciešams ņemt vērā tehnoloģiju bet man ir tehnoloģijas, ir jāintegrē izglītībā, un šeit ir jānodrošina sadarbība. Atbilde. Jā, ļoti pareizi. Eiropas tehnoloģija institūtam ir jākļūst par centrālo iestāde, kas varēs Eiropai piedāvāt maksimālo efektivitāti. Es arī ticu tam, ka šis institūts varēs panākt īstos rezultātus. Tas attiecās arī uz programmu izvēli. Manuprāt, līdz šim tas ir bijis ļoti veiksmīgi. Šī bija iespēja izraisīt inovāciju un izglītības centru interesi, un es domāju, ka mēs gal galā to visu panāksim. Bet vienkārši, ko es gribēju teikt, ka ir nepieciešams nejaukt tehnoloģiju institūtu un citiem, citus institūtus. Labi, paldies, Lūdzu, Harkinas kundze. Thank you, Madam Chair. Paldies, komisārs kundze. Vienā no jūsu rakstiskajām atbildēm uz mūsu jautājumu jūs rakstat par to, ka jums ir mērķis veicināt Eiropas pilsoņu intereses. Droši vien jūs zināsiet, ka simts tūkstoši e, pilsoņu piedalās brīvprātīgās aktivitātēs, un tas jau ir kļūst par daļu no Eiropas e, kultūras. 2011. gads būs brīvprātīgā darba gads Eiropā. Un gatavojoties šim darbam, ir divi jautājumi no manas puses. Vispirms kā jūs gribat veidot sinerģiju starp eksistējošām Eiropas problēmām, kaut vai mūža izglītības vai Eiropa rīcībā un vēl kādas programmas, un kā jūs saistat esošās ar, ar šo 2011. gadu, un kā jūs redzat, ka šis brīvprātīgā darba gads varētu veicināt brīvprātīgo darbinieku prasmju uzlabošanu. Atbildi paldies tiešām 2011. gads ir brīvprātīgā darba gads, par to jau ir pieņemts lēmums un ir jau uzsākta rīcība, kas virzīta šajā virzienā. E, man ir ļoti žēl, ka es nebūšu vadošā komisāra, kas gatavosies šim gadam, bet es noteikti kooperēšos ar savu kolēģi. Un es uzskatu, uzskatu, ka brīvprātīgais darbs ir jāveicina, bet tas ir jādara pareizā virzienā. Esmu noraizējusies par to, ka brīvprātīgie darbinieki varētu tik ļaunprātīgi izmantot. Proti, uzņēmumi varētu ņemt brīvprātīgo tādā veidā iztumjot apmaksāto darba spēku. Brīvprātīgais darbs ir ļoti vajadzīgs koncepts. Tas mums ir jāatbalsta. Mēs varam izmantot brīvprātīgo pieeju, lai veicinātu pieredzes apmaiņu, bet nedrīkstētu pieļaut šo darbinieku eksploatāciju no darba devēja puses. Tāpēc šajā gadā mums ir jāatrod iespēja veicināt brīvprātīgo darbu, saglabājot līdzsvaru starp apmaksāto darbu un brīvprātīgo darbu. Paldies, papildu jautājums. Es pilnībā jums piekrītu. Es arī uzskatu, ka brīvprātīgais darbs nedrīkst aizstāt apmaksāto darbu nekādā gadījumā. Bet atkal ņemot vērā to, ka brīvprātīgais darbs ir tāda neformāla pieredze apmaiņa mācīšanās, jo līdz ar šo brīvprātīgie iegūst jaunas kompetences un, un pēc tam viņa integrēšanās darba tirgu neapšaubām tiek uzlabot, tādā veidā tiek veicināta nodarbinātības situācija. Varbūt jūs varētu paturēt šo aspektu eh, prātā, tad, kad jūs piedāvāsiet kādas sinerģijas starp jau esošajām Eiropas Savienības programmām. Komisārs kundze, jā, mums ir konkrētas brīvprātīgo darbinieku programmas, un šīs brīvprātīgās programmas jau parādījušas ļoti veiksmīgi rezultāti. Mēs esam pētījuši šo programmu iedarbīgumu, un tiešām brīvprātīgais darbs veicina zināšanu līmeni kopumā. Bet šeit ir viena lieta. Brīvprātīgā darba ieguldījums. Un arī brīvprātīgo sociālā iesaiste sabiedrības dzīvē. Līdz ar to šie brīvprātīgie darbinieki labāk izprot sabiedrības vajadzības. Viņi sāk labāk saprast arī sava darba rezultātu, to kādu ieguldījumu viņi var dot sabiedrības dzīvē. Uh, Tāpēc tieši šis sociālais aspekts, kas izriet no brīvprātīgā darba, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Un tāpēc mēs uzskatām, ka brīvprātīgā darba visus šos pozitīvos aspektus ir jās, jāstiprina Šredera kundze, lūdzu. Ienāk. Paldies! Vasilija kundze, jūs runājāt, ka ir nepieciešams profesionālo atbildību izglītību attiecināt uz pilnīgi visām sociālajām grupām. Un tad no tā es varu secināt, ka jūs tieši runājat par tā saucamo iniciatīvu New Jobs and Green Economy. Green economy. Un runājot par uh, izglītības un tālāk izglītības pasākumiem, manuprāt, ir nepieciešams nodrošināt tālāk izglītību tiem darbiniekiem, kuri jau ir vecāki, kuri jau ir tuvu pensijai, un ne tīpaši tādās jomās, kur viņiem nav viegli attīstīt savas iemaņas. Jautājums ir, kāda ir jums ir konkrēta priekšlikumi tam, lai dalību valsts veltītu īpašu uzmanību šādām personu grupām tā, lai izmantotu darba ņēmēju potenciālu un nevis šo potenciālu vienkārši ignorētu, bet drīzāk izmantot to ar maksimālu atbildi. Lūdzu, atbildi. Paldies, tiešām iespēju došana pieaugušajiem. Lai pieaugušie varētu turpināt savu apmācības procesu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un tas jau ir arī mūža izglītības centrā. Mūža izglītība būtu jāsāk jau no pirmskolas vecuma. Un jāturpina. Ehm, manā dienestā bija kāds uh, lūdzums, kas man gan īpaši nav pieņemams, līdz kapam, viņi saka, no šūpuļa līdz kapam kapam, bet es neteiktu tik kategoriskā līdz kapam, varbūt pēc pensionēšanās tas man būtu pieņemamāks izteikums. Mēs gribam būt aktīvi visa mūža garumā. Un tāpēc arī mūsu mūža izglītības programmas. Tās ir orientētas ne tikai uz jauniešiem, tās ir domāts arī pieaugušajiem, kas grib būt aktīvi. Un tas mums noteikti ir jāatbalsta. Jo tas no tā iegūst pilnīgi visi. Es strādāju veselības sektorā. Uh, un atzīšos, ka viena no mūsu politikām bija aktīva, ilga dzīve, ne tikai vienkārši dzīve, ilga, bet arī aktīva. Lai mēs varētu būt aktīvi arī e, vecākajos tādos gados, paskatieties uz mani, es gribu būt aktīva, es uzskatu, ka man ir jābūt aktīvai, un es gribu mācīties, gribu turpināt apgūt zināšanas, un šādā, šāda iespēja ir jādod visiem cilvēkiem. Paldies! Šrēder kundze. Atgriezīsimies pie iniciatīvas New Skills for Green Jobs. Šeit ir nepieciešams atbalsts, jo uzņēmēji saka, ka šobrīd nav pietiekami kvalificēta darba spēka. Ko es plānoju darīt jau skolu līmenī, tā lai bērni, piemēram, arī no nabadzīgām ģimenēm saņemtu iespēju iegūt ļoti labu un kvalitatīvu izglītību. Un ko jūs plānojat darīt lietas labā, lai izmantotu arī šos talantus? Vai jums ir konkrēti priekšlikumi? Well, I think the inclusion. Es domāju, ka visu cilvēku iesaistīšana mūsu programmā ir ārkārtīgi svarīga. Jau iepriekš teicu, ka īpaši uzsvars ir jāliek uz bērniem, kam nav šī iespēja līdz ar savu ģimenes status darīt to, ko viņi gribētu darīt. Viņi nav varējuši sasniegt savus mērķus ne izglītības, ne mobilitātes ziņā. Tāpēc vispirms mums ir jādomā par šādām cilvēku kategorijām, ieskaitot arī imigrantus, jo imigranti ir daļa no mūsu sabiedrības. Jāskatās uz tirgus vajadzībām, jāsaskaņo tas ar iemaņām, kuras mēs mācam mūsu uh, jauniešiem. Un tas nav tikai tāpēc, ka mēs gribam uzlabot mūsu ekonomisko situāciju, tas ir arī tāpēc, ka mēs gribam uzlabot dzīvi mūsu jauniešiem, dot labāku dzīvi visiem mūsu cilvēkiem, neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no vecuma, sociālās piedarības, neatkarīgi no spējām, jo pat bērni ar īpašām vajadzībām ir apveltīti ar noteiktām prasmēm un iemaņām, un mums ir jāizmanto pilnīgi vis, visās vecuma grupās, visos gadījumos. Ja gadījumā eh, kāds staigā zāli, jūs esat viesis, vai jūs esat atnācis šeit runāt? Jūs priekšsēdētāji apsauc eh, dažus dalībniekus, kas skaļi sarunājas zāles beigās. Es atvainojos, komisārs kundze, par šo iejaukšanos, bet vajadzēja sakārtot situāciju zālē. Higienkungs, šķiet viņš nav šeit zālē. Tālāk nākamais ir eh, Simanska kungs, viņš arī nav šeit. Viņa vietā ir Hiršis kungs. Eh, Hirša kundze, pareizāk sakot, lūdzu. Dank, Frau Forze. Paldies, priekšsēdētāji. Vasilio kundze. Mums ļoti bieži ir tāda problēma, ka mums trūkst izglītotā darba spēka, it īpaši dabas zinātņu un tehniskajā jomā. Te pašā laikā pedagoģijā mums ir tāda situācija, ka vīrieši negrib strādāt par skolotājiem vai arī par audzinātājiem, un te pašā laikā sieviešu bieži vien trūkst tieši tehniskajās jomās. Tāpēc arī man ir jautājums, ko jūsuprāt varētu darīt šajā lietā, lai nesanāktu tā, lai tajā brīdī, kad jaunieši izvēlas savu turpmāko studiju gaitu, lai viņi to darītu nevis pašā pašā pēdējā brīdī, vidusskolu beidzot, bet varbūt jau agrāk, tā lai varētu virzīt, piemēram, meitenes uz tehniskajām jomām un puikas atbilstoši virzīt arī uz tādām jomām, kas nav gluži šie klasisk, klasiskie darbi vīriešiem. Jā, jūs pieminējat ļoti svarīgu lietu, un man pašai personiski šis jautājums ir svarīgi, tā ir dzimuma līdztiesība. Es domāju, ka tas sākas ģimenē. Ģimene un skola ir tās iestādes, kas var veicināt un mudināt meitenes strādāt zinātnē vai arī puikas, lai viņi gribētu kļūt par skolotājiem. Mūs, manā valstī 95% skolotāji ir sievietes, un manuprāt, tas nav veselīgi. Protams, mēs vēlamies, lai sievietēm būtu labs darbs, bet te pašā laikā būtu daudz pareizāk, ja bērni iegūtu pieredzi ar skolotājiem, kas nāk no abiem dzimumiem. Tāpēc, manuprāt, ģimenei un skolai ir jānodrošina ļoti aktīva loma tajā, lai bērni un jaunieši izvēlētos profesiju pēc savām spējām. Un vēl viena lieta, ko mēs varam darīt, tas ir, tā ir iespēja izmēģināt Un, manuprāt, tas ir ļoti labs modelis. Nu, piemēram, bērni, kas vēl joprojām mācās skolā, lai viņi aiziet uz darba vietām un paskatītos, kā notiek darbs. Nu, piemēram, ja jums ir kādi 16, 17 gadi, es nezinu, jūs diez vai zināsiet, kā reāli strādā juristi, vai arī būvnieki, vai skolotāji. Būtu labi, ja viņi aizietu, piedalītos dažādos pasākumos, paskatītos, kā tas reāli izskatās, tad varēs izvēlēties. Bet parasti ir tā, ka, ka mātes saka savām meitām, tu būsi fantastisks skolotājs, un tēvi saka saviem dēliem, nu, tu būsi savukārt fantastisks speciālists pētniecībā vai tehnikā. Manuprāt, pareizi būtu teikt bērniem, ka viņi var darīt, viņi var darīt jebkuru darbu. Es atceros, kad Brotlandas kundze bija Norvēģijas premjerministre, tad bija kāds puisis skolēns, kas viņai pajautāja, vai es arī varu kļūt par premjerministru. Un, manuprāt, šeit ir tiešām ļoti svarīgi parādīt, kur to, ka ir šie labie paraugi, kuriem jaunieši var līdzināties. Hirškundze, vai jums ir papildi jautājums? Jā, man ir papildi jautājums. Varbūt tas ir diezgan specifisks jautājums, bet jautājums, kas noteikti visticamāk jums būs izaicinājums. Pamatiesību hartā ir teikts, ka ir tiesības uz izglītību, un Eiropā ir diezgan daudz bērni un jaunieši, kas nāk no ģimenēm, kas ir nelegāli ieceļojuši Eiropā. Un, manuprāt, ir nepieciešams arī šādiem bērniem piedāvāt pieju labai kvalitatīvai izglītībai. Jautājums ir, vai jūs plānojat sadarboties ar saviem kolēģiem no komisijas un šādā veidā palīdzēt nodrošināt pamatiesības izglītību arī nelegālo migrantu bērniem? Jā, atbilde. Mēs noteikti, mums ir jānodrošina pilnīgi visiem bērniem atbilstoši izglītība un apmācība. Un tas ir iekļauts arī bērnu tiesību konvencijā un noteikti mēs visi vēlamies īstenot šīs tiesības, jo konvencija ir ratificēta. Tāpēc arī veicināsim dalību valstis un mudināsim panākt tieši to. Es zinu, ka katrā valstī situācija ir mazliet atšķirīga, atkarībā no tā, kādas sociālās politikas, kāda ir finanšu situācija, kādas ir vajadzības un prasības, bet noteikti ir nepieciešams Uh, mudināt uz šādu rīcību. Gal galā tas pieder pie bērnu pamatiesībām. Liels paldies un lūdzu, Meseroša kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kandidāts kundze agrāk es strādāju par profesoru universitātē. Mans jautājums ir par Boloņas procesu un augstāko izglītību. Uh, Līdz šim Boloņas process ir bijis veiksmīgi īstenots lielākā daļā augstāko mācību iestāšu, tīpaši Eiropas Savienības dalībvalstīs. Vai jūs uzskatāt, ka šis process ir veiksmīgs vispār? Vai Boloņas process darbojas efektīvi, vai arī jūsuprāt šo procesu vajadzētu uzlabot? Uh, pielāgot, it tīpaši ņemot vērā diplomu savstarpēju atzīšanu un arī studentu migrāciju uz konkrētām universitātēm. Es uzskatu, ka Boloņas process ir veiksmīgs, tas ir veiksmes stāsts, bet mēs vēl neesam nonākuši līdz ceļa beigām. Un kā jau es teicu, ļoti drīz mēs atzīmēsim Boloņas procesa desmito gada dienu, Un šim gadījumam par godu mums vajadzētu atjaunot savu gatavību turpināt strādāt ar šo procesu. Mēs esam panākuši kaut kur šo universitāšu konverģenci triju ciklu ietveros, bet tad mums vēl ir jādomā par kvalitāti, universitāšu ranžēšanu, autonomiju. Uh, un eh, arī citiem jautājumiem. Es domāju, ka mums ir par šiem jautājumiem jādomā nākotnē. Paldies, mēs āras kungs papildu jautājums. Jā, paldies. Komisāram at kandidātas kundze. Kā jūs izvērtēsiet Eiropas Inovāciju un Tehnoloģijas institūta darbu, kurš eh, darbos jau vairākus gadus? Un vai jūs uzskatāt, ka šādu kopīgu institūciju veidošana Eiropas kontekstā, integrējot šo smadzeņu potenciālu, vai tas ir labākais veids, kā nonākt pie lieliskā rezultāta? Es noteikti atbildētu ar lielu jā. Es uzskatu, ka tehnoloģijas institūts, kas ir nulli kā sācis darbu, ir vienkārši lielisks modelis. Kā jau es teicu, šeit tiek savienotas trīs stūra virsotnes - izglītība, pētniecība, inovācijas. Viņi ir ļoti veiksmīgi sākuši savus darbus, ir uzsākuši savus darbības, un rudenī jau būs pirmais izlaidums. Viens no mūsu mērķiem bija piesaistīt attiecīgos uzņēmējus, rūpniecību, nozars kopumā. Un mums tas bija nepieciešams, lai pabeigtu šī manas pieminētā trīsturveidošana. Mums ir ļoti daudzi uzņēmumi, kas ir piedalījušies šajā procesā, arī konkursā. Un starp citu, datumu lieliski šajā procesā ir startējuši arī uzņēmumi no jaunajām dalībvalstīm no Austrum Eiropas. Es zinu, ka mums ir uzņēmumi no Polijas, no Ungārijas. Ļoti veiksmīgs ir šis pasākums. Paldies. Tālāk nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vasiliju kundze, es gribētu jūs sveikt ar to, ka jūs esat komisāra amata kandidāti, un es jums novēlu, lai jūsu projekti īstenoties, īstenotos. Runājot par digitālo, digitālās eh, tehnoloģijas projektu. Es gribētu zināt, kā jūs esat nodomājis atbalstīt šo projektu? Vai eh, jūs to atbalstīsiet kā bibliotēku portālu vai kā pamatu tehnoloģijām. Vai arī citas, citas tīmekļu vietas var sniegt šo informāciju, lai nebūtu jāmaksā pilsoņiem. Sabiedrība ir realitāte, un mums ir jāatbalsta darbs šajā jomā, bet jums ir jāsaprot, ka mēs atbalstam varbūt tūkstošiem projektu. Es sāku strādāt pie šī portfeļa tikai pirms trim, četrām nedēļām. Man ir nepieciešams laiks, lai iepazītos ar visiem projektiem. Jāatzīst, ka es nezinu īpaši daudz par jūsu pieminēto projektu, bet es gribētu jums apliecināt, ka es apgūšu visu šo informāciju un noteikti atbildēšu jums vēlāk. Vai jums ir papildu jautājums? Așa ca să pentru viitor. Jā. Jau Eiropas biblioteka. Eiropāna kļūs par datu bāzi. Vai jūs piekritīsiet tām, ka piekļuves šīs digi digitālās uh, bibliotēkas eh, informācija būs bezmaksas visām eh, izglītības iestādēm, jo, kā jau jūs sacījāt, eh, pasniedzēji un skolotāji ir Eiropas nākotnes noteicēji, bet vai jūs gribat, ka tas tiešām viss būtu bezmaksas? Es sākšu no pēdējā jūsu jautājuma aspekta par autortiesībām. Es jau teicu sākumā. Mūsuprāt, visiem autoriem ir jāgarantē tiesības gūt likumīgu atlīdzību. Ja mums ir jāmaksā autora atlīdzība, tad mums ir jāskatās, vai ir iespējams piedāvāt viņas rakstītos produktus par brīvu cilvēkiem. Ja mēs dosim to par brīvu, Eiropas iedzīvotājiem, ko tad var teikt par citu valstu pilsoņiem, kas dzīvo trešajās valstīs, kas gribēs arī gūt labumu no mūsu autoru darbiem? Te būs diezgan eh, diskriminatīva tāda attieksme, bet es gribu jums teikt, ka es noteikti izstudēšu šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs eh, projekts. Pirmkārt, mums vajadzētu pabeigt šo projektu, un tad paskatīsimies, vai mēs varēsim to piedāvāt bez maksas. Vēlos norādīt uz to, ka Eiropānā iekļaujas Krosas kundzes portfelī. Čišelī kundze, lūdzu. Vasilija kundze vēlos runāt par Eiropas tehnoloģiju institūtu. Does it work? Yeah, okay. Should I start again or once again? Okay. Um, imam vprašanje o Evropi. Man jau, mans jautājums ir saistīts ar Eiropas Tehnoloģijas institūtu un Inovāciju institūtu, tas atsaucamais EIT. Un šis institūts iekļaujas jūsu portfelī, un tur ir saikne ar iz, pētniecību un zinātni. Un šie jautājumi savukārt saistīti ar vairāku komisāru darbu. Jautājums ir, kā jūs panāksiet to, lai pasākumi, kas ir saistīti ar šo konkrētu institūtu, būtu pietiekami koordinēti. Otrais jautājums ir šāds. Mēs vēlamies izmantot inovācijas, lai paaugstinātu savu konkurētspēju. Jautājums ir, vai jūs plānot atbalstīt uzņēmumu plašāku iesaistīšanu institūta darbībā. Tad ir arī trešais jautājums. Kādi būs pasākumi, kas ļaus nodrošināt to, lai šīs institūts nekļūtu par kādu milzīgu birokrātijas monstru? Paldies! Atbildē. Vispirms vēlos teikt, ka prezidents Paroso ir personiski ļoti ieinteresēts tajā, lai šo institūtu, šī institūta darbību veicinātu un lai institūts būtu maksimāli efektīvs. Līdz ar to visi komisāri, kas ir ieinteresēts tajā, noteikti arī mēģinās panākt maksimālo rezultātu. Otrakārt, tā kā man jau ir bijusi iespēja tikties ar institūtā valdes vadītāju, viņš ir persona ar tādu neatlaidību un tik konkrētu vīziju un ar milzīgu pieredzi šajā jomā. Es domāju, ka viņš to panāks. Un es dzirdēju arī, un, ka mums ir norīkots arī ļoti labs direktors šajā institūtā, viņš strādā Budapeštā, un pavisam drīz institūts Institūtā jau būs pietiekami daudz darbinieku, šīs institūts darbosies neatkarīgi un ar vajadzīgo jaudu. Tad, kad institūts tiešām sāks darboties, tad mums ir konkrēta atbildība. Un šeit komisija var palīdzēt. Esam jau runājuši ar prezidentu un nolemts sadarboties, un es domāju, ka parlaments arī ar lielāko prieku piedalīsies sadarbībā. Mums ir svarīgi, sva, ir skaidri jāpasaka institūtam, kā arī izglītības kopienai, pētniekiem un inovāciju kopienai, ka šīs institūts ir uh, zināšanu centrs Eiropai. Papildi jautājums. Parlaments iepriekšējā mandātā atbalstīja šo projektu ar visu sparu. Un es domāju, ka nākotnē mēs arī ar lielāko prieku sadarbosimies. Es ceru, ka varēsim izveidot šo zināšanu trīsstūri. Taču man ir jautājums par citu lietu. Attiecībā uz izglītības iestādēm. Manuprāt, šajā trīsstūri izglītības iestādes ir visvājākais posms. Jautājums ir, jūsuprāt, kāda varētu būt jūsu loma tajā, lai izglītības iestādes integrētu tehnoloģiju institūtā un panāks to, ka izglītība ir integrēta ekonomikā. Vispirms gribu sacīt, es uzskatu, ka ir jāpārskata universitāšu reitings. Mums, protams, ir arī eksperti dažādās jomās. Es domāju, ka vairums no universitāšu reitinga pamatojas uz pētniecību, taču mums jāņem vērā arī citi faktori, piemēram, mācību metodes, tas, cik lielā mērā tās uzskatāms par starptautiskām universitātēm, cik lielā mērā tās sadarbojas ar sabiedrību. Un tad eh, mēs to varētu ņemt vērā arī modernizējot mūsu universitātes, padarot tās eh, funkcionālākas. Un tas jaunajiem cilvēkiem dotu iespēju izdarīt viņu izvēli, pamatojoties uz konkrētiem faktiem. Tad viņi būs eh, spējīgi labāku izvēli izdarīt, pamatojoties uz šiem mūsu pareiziem reitingiem, un tad mēs arī varētu stiprināt Eiropas Savienības universitātes, un tās kļūtu par vadošajām visā pasaulē. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji kolēģi, mēs esam eh, darījuši, strādājuši ļoti ātri, tā kā mums vēl ar vienu ir laiks, un līdz ar to mums ir brīvais mikrofons tagad. Pieci cilvēki var izteikties, viens jautājums, viens, eh, viena atbildi. Vispirms bija Veraina kungs un beigās Fisas kungs. Lūdzu, Veraina kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vasilija kundze. Daudz jautājumu, par kuriem jau tika runāts. Šie jautājumi ir saistīti ar valsts un reģionu sadarbību, un ir jāsaprot, ka šīs iniciatīvas lielākoties tiek īstenotas vietējā līmenī, un saskaņā ar Lisabonas līgumu mums ir lielāka, spēcīgāka vietējo pašvaldību loma. Kā jūs plānojat integrēt vietējo pašvaldību lomu tādās jomās, kas ir jūsu portfelī, jauniešu lietas, sports un izglītība. Nu, piemēram, ja mēs runājam par brīvprātības gada iniciatīvām, kā mēs varētu to visu saplānot tādā veidā, lai gal galā labumu varētu gūt tie, kas dzīvo nelielās vietās un strādā nelielās pašvaldībās. Atbildi. Manuprāt, izglītība, kultūra un visi citi man portfeļa aspekti ir jāintegrē visās jomās. Un tieši tādēļ ir tik svarīgi mobilizēt un nodrošināt dalību valstu atbalstu. Un tas pats attiecās arī uz vietējām pašvaldībām. Un, protams, ir jāskatās, kur šeit ir labums. Jo Ja mēs paskatāmies uz to, kas ir panākts, ir ļoti skaidri saprotams, ka tad, kad pašvaldības liek uzsvaru uz projektiem, piemēram, uz tādiem projektiem, ko mēs varam piedāvāt, tad parasti labums ir vislielākais. Es biju ļoti apmierināta, ka ģenerāla direktorāts šodien bija aicināts piedalīties reģionu komitejas atklātājas dienās. Lūdzu, nākamais, kā Mahievas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Vasilo Konze. Vēlos tagad runāt par kultūras jomu, un precīzi par audiovizuālo mediju izmantošanu, kas ir īpaši kultūras faktors arī mūsu sociālajā sociālajās situācijās, un tur ir daudz aspekti, ne tikai konkurētspējas akcept, aspekti, bet arī citi. Jautājums ir, vai jūs uzskatāt, kā Uh, ir nepieciešams valsts masu mēdījiem nodrošināt lielākas garantijas attiecību uz kultūras dažādības nodrošināšanu. Ja jūs tā uzskatāt, tad cik lielā mērā jūs sava mandāta ietveros varēsiet panākt to, lai valsts masu mēdī Eiropā varētu attīstīties, varbūt jūs varētu kādā veidā veicināt šo attīstību. Manuprāt, komisārei, kas strādā kultūras jomā, uh, būtu pareizi pievērst īpašu uzmanību audiovizuālajiem mēdiem. Uh, that, uh, um... Es piekrītu tam, ka nevajadzētu veicināt mediju koncentrēšanos, kaut gan plašsaziņas līdzekļu loma ir nenoliedzama. Mēdīju loma ir jāveicina, bet uh, viņiem šī loma būtu jāpild atbildīgā veidā. Vajadzētu informēt sabiedrību, vajadzētu veicināt starpkultūru dialogu, un to visu nevar panākt privātiem mēdī, jo privātajiem mēdījiem ir pašiem savas intereses, ir arī privāti investori, kas, kur viedoklis ir jārespektē. Uh, Bet saprotiet, komisija nav atbildīga par šo situāciju. Mēs varam parādīt savu interesētību, varam veicināt, atbalstīt kaut kā, bet e, tas ir dalībvalstu kompetence. Paldies, Boris Kungs. Cienījamā kundze, mans jautājums ir saistīts ar Lisabonas stratēģiju, kuras mērķis ir panākt dinamisku ekonomiku. Un, protams, mēs to nevaram panākt, ja nebūs, nereformēsim izglītības sistēmu, jo sistēmai ir jākļūst maksimāli novatoriskai. Kvinnas kundze teica, ka viņa izveidos komisāru grupu un vadīs šo grupu, un šie komisāri, protams, katrs savā sektorā būs atbildīgs par inovācijām. Vai jūs varat mums skaidri un gaiši pateikt, pateikt, ka ka budžeta līdzekļi, kas ir pieejami inovāciju budžeta asignējumos, tiks attiecināti arī uz izglītību, nu, piemēram, internetu portāli, tā saucamie e-learning, un arī tādiem jautājumiem, kā skolotāja izglītība. Paldies! The... Kad mēs runājam par nākotnes redzējumu, izglītība, apmācība, iemaņas, tad šajā redzējumā mēs ner, nerunājam tikai par universitātēm vai par formālo izglītību. Mums ir jādomā plašāk, ir jādomā par to, kā nodrošināt vislabākās iemaņas, vislabāko izglītību mūsu cilvēkiem, lai viņi savukārt varētu nodrošināt sev ļoti labus, pienācīgus dzīves apstākļus šajā grūtajā laikā. Uh, Prezidents Barroso atbalsta izglītību plašākā ziņā. Viņš ir izteicis atbalstu arī manis pieminētā trīs stūra stiprināšanā, tad zināšanas, inovācijas, izglītība. Un es darīšu visu, ko varēšu, lai arī būtu budžeta atbalsts šiem projektiem. Paldies, Batimo kungs. Paldies. Es gribētu vēl parunāt par audiovizuālo kultūru. Komisāri jau nedaudz atbildēju šo jautājumu agrāk. Manuprāt, viens no galvenajiem aspektiem, kas ir pamatā ASV eksportam uz Eiropu, ir tieši viņu pārākums kultūrālajā jomā, gan kino jomā, mūzikas jomā. Tas veicina eksportu no ASV uz Eiropu. Uh, Šodien šeit mēs runājam vairāk par izglītību, par prasmēm iemaņām, bet mēs nerunājam par kādu citu aspektu, proti par kultūrālo produktu absorpciju. Te ir ļoti daudz dažādi produkti un ir arī ideoloģiskais aspekts. Jā, jaunie mēdīji, kas arī ir mana portfeļa sastāvdaļa ir ļoti svarīgs mūsu kultūras aspekts. Mums ir šie jaunie mēdī jāizmanto vislabākajā veidā. Un, godīgi sakot, es eh, uzskatu, ka mums nav pietiekami liela finansējuma šim svarīgajam uzdevumam. Audiovizuālais sektors un audiovizuālā sektora kvalitāte ir ļoti svarīga. Mēs tieši domājam par kvalitātes aspektu. Un tam ir nepieciešams lielāks finansējums. Mums ir zināms finansējums iedalīts, bet te ir jāņem vērā, cik svarīgs šis darbs ir audiovizuālajā jomā, un tāpēc finansējumu vajadzētu palielināt, par to vajadzētu cīnīties. Piemēram, mēs varētu padomāt par to, kā stiprināt garantijas audiovizuāliem uzņēmiem, jo esošajā sistēmā bankas īpaši nevēlas piešķirt kredītus ne audio, ne vizuāliem sektoram. Un par summām runājot. Esošās summas nav īpaši iepriecinošas, vajadzētu tiekties pēc kaut kā vairāk. Paldies, nākamais runātais. Liels paldies. Vēstulē kas adresēta Barozo kungam. Trešajā punktā ir par mobilitāti un mācību spēkiem. Studentiem garantēt mobilitāti ir viegli, bet kā jūs garantēsiet mobilitāti skolotājiem? Iepriekšējā sasaukuma bija vienmēr šis eh, slavenais piemērs ar eh, poļu santehniķu, kurš tagad strādās visur, visās valstīs. Kā tad ir ar profesoriem Eiropas universitātēs, kas strādā? Viņi nevar tik brīvi pārvietoties no vietas uz vietu kā santehniķis, piemēram. Atbildi. Es domāju, ka tas ir viens no mūsu svarīgākajiem un lielākajiem mērķiem. Mums ir jāspēj mobilizēt eh, skolotājs un arī jādod viņiem stimulu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, vajag motivēt viņus. Jo skolotāji, kuriem ir darba vietas, viņi dzīvo savās ģimenēs, viņiem ir darbs. Piemēram, Marijas Kirī programmā bija ļoti elastīgi noteikumi. Gan skolotāji, gan pētnieki, zinātnieki varēja izmantot šo elastīgo iespēju un savienot savu darba dzīvi un ģimenes dzīvi, bet mums ir jādomā par plašākiem stimuliem, kas vēl varētu veicināt skolotāju mobilitāti. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Paldies, Tekišs kungs, Paldies, tagad būs pēdējais eh, runātais, bet tikai ne ungāru valodā. Uh, Ungārija ir zaudējusi 70% no teritorijas, 60% no eh, iedzīvotājiem, un tā rezultātā ļoti daudz miljoni Ungāri dzīvo citās valstīs. Un uh, Un šajās citās valstīs Ungāru kopiena ir asimilēta, ir būtiski ierobežojumi un nav iespējams izpausties kultūrālā ziņā tradīcijas piekopt. Uh, šis process ir vērsts uz Ungāru nacionālās identitātes uh, likvidēšanu. Kā jūs personīgi iesaistīsieties Eiropas Savienības politikās, lai apturētu šādu diskrimināciju, kas joprojām ir novērojama atsevišķās dalībvalstīs? valstīs? Tā vietā vajadzētu aizstāvēt minoritāro valodu un kultūra aizsardzību. Un tas ir jādara Eiropas daudzveidīguma kontekstā. Vasilija kundze jums vairs neatbildēs, jo vismaz trīs reizes viņas šo jautājumu šodien ir atbildējis. Manuprāt, atbildes bija pietiekam kvalitatīvas, līdz ar to mēs varam pabeigt mūsu uzklausīšanu. Lielas paldies visiem kolēģiem, kas ir pieturējušies pie disciplīnas, un paldies arī, protams, kandidātei Vasilu Kundzei. Es jums došu iespēju tagad izteikties, lai izdarītu nelielu kopsavilkumu. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Vēlreiz liels paldies par jūsu jautājumiem. Paldies par šo ļoti interesanto, dzīvo un auglīgo diskusiju. Šī diskusija, tas nav zaudēts laiks. Es izmantošu šo diskusiju savas pieredzes bagātināšanai un noteikti es būšu apstiprināts šajā amatā ar jūs piekšana. Es centīšos arī izpildīt to, ko solīju šajā sarunā. Šobrīd Eiropai ir ļoti svarīgi izaicinājumi jaunajā ietvarā, ko nosaka Lisabonas līgums un arī sekojot tiem principiem, ko Roza kungs piedāvā savās vadlīnijās jaunajām mandātam. Esmu pārliecināta, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāinvestē galvenajās jomās, kam būs ilgstoši efekts uz visu izdzīvotāju likteņiem šodien un arī nākotnē. Es atceros ļoti skaidri to komentāru, ko teica viens no godājumiem deputātiem šajā sanāksmē. Uh, par to, ka nevajadzētu šķērdēt nodokļu maksātāju līdzekļus. Un es gribētu jums apliecināt, ka savā darbā visi lēmumi, kas tiks pieņemti, būs ar tiešu iedarbību uz iedzīvotāju likteņiem, dzīvēm, un te nebūs līdzekļu šķērdēšana. Mums ir jāinvestē jauniešos, mums ir jāmaksimizē jauniešu potenciāls un iespējas Mums ir jāstiprina uz zināšanām balstīts ekonomikas veidošana, ir jāveicina mūža izglītība, dodot instrumentus, iemaņas, lai iedzīvotāji varētu izmantot šo zināšanu bagāžu nākotnē. Vajadzētu investēt ilgspējīgā kultūrā, nozarēs, jāskaidro, kāpēc ir nepieciešama piekļuva jaunām zināšanām. Tāpat laikā arī korekta atlīdzību autoriem ir jāpiedāvā. Uh, arī kultūras mantojums, kas ir jāaizsargā. Tad ir jādomā par sportu, kā sportu varētu tālāk atbalstīt, kā vidi, kā instrumentu, kur uzlabot cilvēku dzīves. Un galīgi nav pārsteidzoši tas, ka sports tika pierakstīts klāt Lisabonas līgumā kā viens no mūsu mērķiem. Priekšsādātāja kundze, milzīgs paldies par šo iespēju, par šo šeit gūto pieredzi. Kā jau es teicu sākumā, šajā sanāksmē es redzu demokrātijas izpausmi. Man bija milzīgs prieks piedalīties šajā procesā. Es jūs ļoti cienu, un mana sadarbība ar Eiropas parlamentu, ar jūsu komiteju īpaši, ir kaut kas tāds, kur es mācos pieredzi. Es pagātinu savas zināšanas, savas spējas, lai tiktu galā ar šiem ļoti svarīgajiem uzdevumiem, kas ir ielikt manā portfelī. Uh, Paldies! Uh, Lielas paldies, Vasilija kundze, kandidāte. Es nezinu vēl, ko mēs pieņemsim, kādu lēmumu mēs pieņemsim, bet vēlos teikt, ka mēs ar lielāko prieku diskutējam ar jums par šiem jautājumiem un bijam ļoti apmierināta ka tajās jomās, kas mums ir tuvas sirdī, ir arī jums ārkārtīgi svarīgas. Mēs ceram, ka būs ļoti labs rezultāts. Tagad vēlos teikt koordinatoriem, ka mēs šodien tiekamies ar koordinatoriem astoņos ASP 1G2